Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu sagatavojieties darbam. Please. I see some coordinators still. Es redzu, ka vēl daži koordinatori turpina darbu pie galīgajiem balsošanas sarakstiem varbūt. Kamēr mēs gaidām, lūdzu sagatavojiet savas elektroniskās balsošanas kartes. Mums ir vai, jābalso par vairākiem dokumentiem. Tas būs pietiekami sarežģīti. Tātad pirmais, kas jums jāizdara, jāsagatavo balsošanas kartes. Sorry, I don't have my card. Can you, can you, can you ask your assistant to get for another one? to, I mean, to fetch another one, to fetch a new one. It'll take some minutes, but we, in the meantime, we will count you by hand. Kamēr jums nav kartes, mēs pieskaitīsim jūs manuāli. Sākam. Es ceru, ka jūs esat gatavi darbam. Tad mums šeit būs jābalso par vairākiem dokumentiem elektroniski. Un eh, mums ir jābalso arī par kādu ļoti eh, kompleksu ziņojumu. Tas būs eh, Flašakovas Benovas kundzes ziņojums. Tas būs garš, un tur būs krietni jāpastrādā. Tādēļ lūdzu koncentrēsimies jau no paša sākuma. Sāksim ar pilmu, pirmo dokumentu. Un tās ir Eiropas statistika attiecībā uz noziegumu drošības sajūtu. Referents ir Timotejs Kirkovs. Varbūt jūs vēlaties izteikties, ja nē, tad ķersimies uzreiz pie balsošanas, kas nozīmē, ka mēs balsosim elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 31 pār, 8 atturējušies un 1 pret. Pieņemts. Paldies Kirkofa kungām. Kā es saprotu, Komisija, ņemot vērā rezultātu, vēlētos izmantot vienu minūti un izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, ne vairāk kā viena minūte. Protams, komisijai žēl, eh, ka šis ziņojums eh, ir tāds, kāds tas ir. Mēs eh, piedāvājam Eiropas statistiskās sistēmas uh, pieju un spētījumu šajā jomā un lai noteiktu visneaizsargātākās sabiedrības grupas. Un te mēs esam ņēmuši vērā ANO speciālistu atklājumus šajā jomā. Padome jau bija, no, bija atbalstījusi šo priekšlikumu ar kvalificētu vairākumu. Komisija No, komisijai žēl, ka tā eh, ka nav izdevies turpināt šo diskusiju šajā grupā. Paldies. Paldies komisijas pārstāvjiem, saka priekšsēdētājs. Mēs esam sapratuši jūsu nostāju. Turpināsim ar Ždanukas kundzes ziņojumu. tā kā ir pieņemta rezolūcija, par kuru mēs tikko balsojam, tad par uh, to mēs vairs nebalsosim. Uh, Ždanakas kundzes ziņojums, es pamatiesību aģentūras daudzgadu nostādnes laika posmam no 2013. gada līdz 17. gadām. Un tas ir par, uh, jā, es pamatiesību aģentūru. Kurš ir pār? Ždanakas kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos piedāvāt Lībe komitejai stratēģiju šim ziņojumam. Mēs jau esam diskut, apsprieduši to Lībe komitejas sanāksmē ar ēnu referentiem un esam nākuši, nonākuši pie secinājuma, ka neskatoties uz to, ka nesam apmierināti ar padomus grozījumiem, mums ir jāsniedz sava negribīgā piekrišana pamatiesību aģentūrai ir jābūt rīkoties spējīgai, un tā jāsāk savs darbs jau no 1. janvāra. Mēs to vēlamies pat, ja tās pilnvaras nav tādas, kā mēs to būtu gribējuši. Tomēr padomē apvienotā karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas izmantot parlamentāro pārbaudas uh, procedūru, kas nozīmē, ka apvienotā karaliste nevēlas apstiprināt pilnvaras uh, šiem vairākiem mēnešiem. Es piedāvāju īstenot šādu stratēģiju. Vispirms pieņem šo ziņojumu Lībe komitejā un pēc tam, ja mums ir labas ziņas no padomes, tad mēs de debatējam par to plenārsesijā pirms balsošanas, lai uh, saņemtu padomes eh, paziņojumu par mm, pieņemto dokumentu pēc iespējas ātrāk. Ja uh, nekāds progress netiek panāsts, tad mēs atliekam plenārsēdes balsojumu un atliekam to līdz decembra plenārsesijai. Un tas varētu arī noslēgties ar rezolūciju. Tāds ir mans priekšlikums komitejai un visi ēnu referenti tam ir piekrituši. Labi, esmu to piefiksējis, saka priekšsēdētājs. Tā kā mums ir, tātad mums būs jābalso par, jā, mums divi elektri, divas elektroniskās, tikai viena elektroniskā balsošana. Balsosim tūlīt pat pār rekomendācijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jums nav balsošanas kārtas, Papadopola kundze? Jā, man tā ir. Es ceru, ka man asistente to atnesīs. Es, es balsoju pār jebkurā gadījumā. Tātad 42 pār, 43 pār, neviens neaturas, 11 pret, kas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši rekomendācijas priekšlikumu. Un pateicoši Danukas kundzē par to. Un tad turpinām balsot par nākamo dokumentu, un pam, tas būs pamatiesības stāvoklis Eiropas Savienībā. Referente ir Monika Flašikova Benova. Mums ir 50 lapas balsošanas sarakstā, un nu, tas būs ēlīgs darbs. Atvainojos jau iepriekš par kļūdām, kuras noteikti šajā procesā radīsies. Vai e, Benovas kundze vēlas izteikties? Nē, nu tad sākam balsot. Situācija ir labvēlīga, izmantosim to. 59. grozī, 58. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 61. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 62. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski 62. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 25 pret pieņemts. Tā, tagad jums ir jūsu balsošanas kārta, jums vēl tās nav. Kompromiss 1A pār, pret, atturas, pieņemts. 63. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. Se 66. par, pret, atturas noraidīts. 67. par, pret, atturas pieņemts. 69. un 72. ir identiski. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. S da Balsojums pa daļām. 68. grozījums pie, par pirmo daļu pār, pret, atturas pieņemts. Par otro daļu pār, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa pār. Es atvainojos, tā tika pilnībā pieņemta. Tātad ceturtā daļa. Balsojam par ceturto daļu. Kurš pār? Pret atturas nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Ceturto daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. 29 pār 25 pret pieņemts. Plus viena balss, tāda 30 pār. Kompromisa grozījums numur 2. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 76. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 76. Beidzam balsot. 29 pret 26 plus Papadopulus kundzes balss. Tātad tas būs 30 pret 26. Pār. 77. grozījums par pret atturas noraidīts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. 81. grozījums, mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 82. grozījums par pret atturas noraidīts. 83. grozījums par pret atturas noraidīts. 84. grozījums par. Tātad balsojums pa daļām. 84. grozījums. Balsojam par pirmo daļu par. Pret atturas pieņemts. Un par otro daļu. Pārbaudīsim elektroniski pirmo daļu. Droši vien, ka tas būs tāds pats vairākums kā iepriekš. Tātad sākam balsot elektroniski par pirmo daļu. Beidzam balsot. 29 pret 24 un par otro daļu. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Atvainojos, pieņemts. 85. grozījums par pret, atturas pieņemts. 86. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 87. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 88. par, pret,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 nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 91. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pret 26 pieņemts. 93. grozījums par pret atturas pieņemts. 94. kurš par pret atturs pieņemts. 95. un 96. identiski par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. 103. grozījums par pret atturs pieņemts. 105. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 5. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 106. grozījums. Pirmais teikums, tad balsojam tikai par pirmo teikumu. Kurš par? Pret. Atturis noraidīts. Par otro teikumu, kurš par? Atkrīt. Pārējiem pie 110. grozījuma, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 111. 112. grozījumi identiski, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 113. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ats, atsaucam 114. Balsojam par 115. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārējam pie pie 119. un 120. grozījumiem, kas ir identiski. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 122. grozījums, pirmā daļa. Balsosim pa daļām. Tad sākumā pa pirmo daļu, kurš par? Pret atturas noraidīts. 123. grozījums, kurš par? Pret atturs pieņemts. 124. par pret atturs noraidīts. 125. par pret atturs pieņemts. 126. par pret atturs noraidīts. 127. tiek atsaukt, 120. Astotais par pret atturs pieņemts. 129. Kurš par pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturs pieņemts. 136. grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 134. par, pret, atturas, noraidīts. 135. par, pret, atturas, pieņemts. 137. par, pret, atturas, pieņemts. 139. par, pret atturs noraidīts. 140. par pret atturs pieņemts. 141. par pret nav skaidrs. Tātad bals, balsojam par 141. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit 31 pret 23 pieņemts. 143. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 144. Pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. 145, 146 un 100 ir identiski. Kurš par? Pret Nav skaidrs, kāds ir rezultāts. Sākam balsot elektroniski par 145 un 146. Beidzam balsot. 23 pret 33. Noraidīts. Kad mēs redzam elektronisko rezultātu, tas ir absolūti skaidrs. Saprot, ka jūs nogurstat, un varbūt nogurstat pārāk ātri šai gadījumā. Lūdzu, turpiniet eh, celt roku, lai parādītu savu balsojumu. 147. par. Pret. Atturas noraidīts. 150. par. Pret. Atturas noraidīts. 151. par pret atturs pieņemts. 152. par pret atturs noraidīts. 154. balsojums pa daļām, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 153. Balsojam par pirmo daļu Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa tad pārējiem pie 155. grozījuma. Trešā daļa atkrīt par pret atturas noraidīts. 156. un 157. divi identiski grozījumi, kurš par pret atturas pieņemts. 158. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 9. kompromisa par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. par pret Es e, nesaprotu, neredzu, kā, kā, kādēļ šiem grozījumi atkrīt, virkni grozījumi atkrīt, nu, bet ja tas tā ir, tad e, pārējam pie. Mums tomēr par to ir jābalso, nu, tad balsojam par 168. Par, pret, atturas, noraidīts. 177. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 178. par, pret, atturas, pieņemts. 179. Pārbaudīsim elektroniski 178. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pret 33, tomēr noraidīts. 179. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 180 par pret atturas pieņemts. 182 par pret atturas noraidīts. 184 un 5, kas ir identiski par pret atturas noraidīts. 186 pa daļām, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 188 par pret atturas pieņemts 190 par. Pret atturas noraidīts 191 par. Pret atturas noraidīts 192 par. Pret atturas noraidīts kompromiss 11 par. Pret atturas pieņemts 195. Otrā daļa 195. otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudam, pārbaudam, 195 pārbaudam. Otrā daļa, sākam balsot. Devoris klaus. Beidzam balsot. 22 par 34 pret, līdz ar to noraidīts. Lūdzu, tiešām rādiet rokas, lai es varu redzēt. 12. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 198. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, nē, nē, atvainojiet. Noraidīts, noraidīts. Kompromiss 13. Par. Pret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 pret atturas pieņemts. 215. par pret atturas pieņemts. 217 par pret. Atturas pārbaudīsim. Tātad 200. 17 pārbaudām. Sākam balsot, beidzam balsot. 31 par, 24 pret, pieņemts, 218 par. Par, pret apturus pieņemts, 220 par, pret apturas noraidīts, 221 par pret atturas pieņemts 222 par pret atturas pieņemts 223 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 216, 224 un 26 identiski par pret atturas pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. 227 par pret atturas norēdīts. 228 par un 230 arī identiski. Nē, nē, nē. 228, 228 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 230 un 231, kas ir identiski par pret pret atturas pieņemts. 232 par pret. Pārbaudīsim. 232 sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 30 pār 27 pret. Pieņemts. 233 par. Pārbaudam 233. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 27 pret. Pieņemts. 234 un 5 ir identiski, kas par, pret, atturs pieņemts. 236 par. Pret. Atturs pieņemts Noraidīts. 237 un 238 identiski par pret atturas noraidīts 239 par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 244 par pret atturas pieņemts. 245 par pret atturas pārbaudīsim. 245 pārbaudām, sākam balsot. 245 beidzam balsot. 20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 Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam. Otrā daļa. Pārbaudam. 249. grozījums. Pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 24 pret. Pieņemts. 250. Par. pret atturas pieņemts. 251 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir da, par daļām 252. Ja es pareizi saprotu, jums ir jābūt arī izdalītām mutiskām grozījumam. Tātad pirmā daļa ir grozīta, es nolasīšu. Tātad atkārto, vēlreiz uzsver, līdz vārdam pakalpojumi. Un tad otrā daļa ir uh, dažās dalību valstīs. Un nu, tagad balsojam par pirmo daļu. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturus. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Pārbaudam. Pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit divi par, divdesmit trīs pret, pieņemts. 253 par. Pret apturas pieņemts 254 par. Pret apturas pieņemts 255 par. Pret apturas pieņemts. Tālāk ir 257 par pret atturs pieņemts. 258 par mm, pa daļām. Pirmā daļa par. Kas ir par pirmo daļu? Mm, atkrīt. Otrā daļa. Tad, kad tagad otrā daļa par. Arī atkrīt.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 pret atturas noraidīts. Tālāk ir 262 par pret atturas noraidīts. 263 un 4 identiskie par pret atturas noraidīts. 266 un 7 identiski par pret 65. 265 vēl. On... Tālāk ir 265. 265 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk ir 266 un 7 par. Pret atturs noraidīts. 268 par. Pret. Atturs noraidīts. Tālāk ir 269. ar mutisku grozījumu par. Ir atcelts. Jā, sekretariāts uzskata, ka ir jābalso. Balsosim vai ne? Nē, nē, nē, ir atcelts. 270. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 271 pa daļām. Pirmā. Jāpārbauda otrā daļa? Labi, pārbaudam otro daļu. Pārbaudam tagad otro daļu. Nav klaust. Beidzam balsot. 32 pār 26 pret pieņemts. 271. Atkrīt. Ja? Atkrīt. 272 un 273 un 274, kas ir identiski par pret atturas noraidīts. Tālāk ir 275 padaļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 276 eh, atkrīt. 277 un 8 kopā par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. kompromiss par. Pret atturas. Pieņemts. 279. otrā daļa par. Pret atturas. Pieņemts. Tālāk 281. daļa par pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 282 par, pret, atturas pieņemts. 283 par, pret, atturas pieņemts. 284 par, pret, atturas pieņemts. 285 un 86 kopā par pret atturas pieņemts. 289 par pret atturas pieņemts. 290, 291, 292 kopā par pret atturas noraidīts. 292, 294 un Nē, 293 un 94 kopā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 296 par. Pret atturas pieņemts. 297 par. Pret atturas pieņemts. 298 par. Pret atturas pieņemts. 299 par. Pret atturas noraidīts. 20. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 303 par. Pret apturs pieņemts. Tālāk ir 295 un 304 kopā, un arī 305, ja vien es nemaldos. Jā, visi kopā. Trīs grozījuma par. Pret. Apturs pieņemts. Tālāk 306 un 308 kopā. Par. Pret. Apturs pieņemts. 307 par pret atturas pieņemts 309 par, pret atturas pieņemts 310 par, per, pret atturas pieņemts 311 par, pret atturas pieņemts 313 par, pret atturas pieņemts 314 par pret atturas pieņemts 315 par, pret atturas pieņemts 316 par, pret atturas pieņemts 317 par, pret atturas pieņemts 318 par, pret atturas noraidīts 319 par, pret atturas noraidīts 320 par, pret atturas noraidīts Noraidīts. 21. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 326 par. Pret atturas pieņemts. Tālāk ir 325. Nē, nē, nē, atkrīt. Nu, tad tālāk ir 22. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 329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 atturas. Manuprāt, ir noraidīts. 346 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 347 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 349. Nē, 8. 348 par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 355 par pret atturas pieņemts. 356 par pret atturas pieņemts. 357 par pret atturas pieņemts. 358 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret pret, atturas, pieņemts. Tālāk 359 par, pret, atturas, pieņemts. 360 par, pret, atturas, pieņemts. 361 par, pret, atturas, pieņemts. 362 ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 363 par, pret, atturas, pieņemts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 368 par, pret, atturas, pieņemts. 369 par, pret, atturas, noraidīts. 370 par, pret, atturas, noraidīts. 371 par, pret, atturas, pieņemts. 300, 372 par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 atturas noraidīts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. 386 par. Pret atturas pieņemts. 387 par. Pret atturas noraidīts. 388 par pret atturas pieņemts 389 par pret atturas noraidīts 390 par pret atturas pieņemts 391 par pret atturas pieņemts 392 par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas noraidīts. 400. un 401. ir atsaukti, tātad mēs balsosim par 402. par pret atturas pieņemts. 403. par pret atturas pieņemts.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 412. un 413. ir identiski. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 414. par. Pret. Atturs pieņemts. 415. par. Pret. Atturs pieņemts. 416. par. Pret. Atturs pieņemts pieņemts. 417. balsojam par pirmo daļu, par, pret, nav skaidrs. 417. grozījuma pirmā daļa sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Trīsdesmit septiņi pār 18 pret. Tagad ir skaidrs. <clears throat> Par otro daļu balsojam. Pār pret atturas noraidīts. 418. Pār pret atturas pieņemts. 419. Pār pret atturas noraidīts. 420. par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 pret, atturas noraidīts. 428. kurš par, pret, atturas pieņemts. 430. kurš par, pret, atturas pieņemts. 431. par, pret, atturas noraidīts. 432. par,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 Atvainojos, saka priekšsēdētājs 436. par, pret, atturs, noraidīts. 437. par, pret, atturs, mm, pieņemts. 438. kurš par? Pret. Tad es saku, teicu par. Kurš ir par? Kurš pret? Atturs. Noraidīts. 439. Ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņems. 441. Kurš par? pret atturas pieņemts. 442. un 443. ir identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 444. par pret atturas pieņemts. 445. kurš par pret, atturas pieņemts. 446. kurš par, pret, atturas pieņemts. 447. par, pret, atturas pieņemts. 448. balsojam pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 449. par, pret, atturas pieņemts. 450. par pret atturas pieņemts. 451. Balsojam par pirmo daļu. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. Trešā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 452. par pret atturas pieņemts. 453. grozījums. Balsosim par daļām. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atkrīt. Otrā daļa atkrīt, pārējiem pie trešās daļas, kurš par pret atturas noraidīts. 454. par pret atturas pieņemts. 455. par pret pret atturas pieņemts. 456. par pret atturas noraidīts. Vai vēlaties pārbaudīt? Nē. Ja nē, tad pārējām pie 457. par pret atturas pieņemts. Vai jāpārbauda elektroniski 457. Jā, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot par 457. 400. Es atvainojos, saka priekšādātājs, tomēr 400. 458. grozījums. Noskaidrosim, kā tad īsti ir. Mēs, vai mēs balsojam par 457 vai 458? Mēs tagad balsojam par 457. grozījumu. Un mums ir viens tautas partijas deputāts pa daudz. pārpratums ir noskaidrots, tātad 457. grozījums pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Tad balsojam vēlreiz par 457. sākam balsot. Beidzam balsot. Deviņpadsmit par trīsdesmit septiņi noraidīts. Un tagad balsojam par 458 par. Pret. Atturas pieņemts. 459 par. Pret. Atturas noraidīts. Tātad balsojam tagad par apsvērumiem un ievilkumiem.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 pret atturas noraidīts. Astotais par. Atvainojos, cik priekšsēdētājs. Tad pret atturas pieņemts. Desmitais par. Pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par. Pret atturas noraidīts. Tri, 13. par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 pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, par pret, atturas, pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 26. par. Tad mutiskais grozījums attiecībā uz 26. grozījumu. Jā, paldies priekšādātāji. Vēlos aizstāt vārdu līgalī ar vārdu regularly šajā grozījumā. Labi, saka priekšsēdētājs, tad balsosim tagad. Balsosim par 28. grozījumu ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski. 30. kompromiss. Lūdzu, celiet rokas. 30. kompromiss. Bet balsosim elektroniski tagad. Es neredzu jūsu rokas, pat, pat, pat balsojot par kompromisu grozījumiem. Tad beidzam elektronisko balsošanu. 53 pret 4. Tagad pāriem pie 33. grozījuma par pret atturas pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. 38. un 41. ir identiski, kurš par pret atturs pieņemts. 40. un 42. ir identiski, manuprāt. Kurš par pret atturs pieņemts. 43. par pret atturs noraidīts. 44. par pret atturs pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas noraidīts. 47. par pret atturas noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts. 49. un 50. ir identiski. Kurš par? pret atturas pieņemts. 51. balsosim pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 52. grozījums par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par un kur palicis 55. Vai es teicu, ka 55. ir pieņemts? Atvainojos, ka priekšādātais 55. tika noraidīts. Nepārprotami noraidīts. Balsojam par 56 par 57. Kurš par? Mums tomēr jābalso par 56. Ej, pārējiem, ejam atpakaļ pie 56. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 57. par? Pret? Atturas? Noraidīts. Un tagad balsosim par sieviešu tiesību komi atzinumu uh, blokā. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Noraidīts viss grozījuma bloks, un tagad balsosim par, par lūgumrakstu komitejas atzinumu blokā. Tātad balsosim par lūgumrakstu komitejas piedāvātajiem grozījumiem kopā, kurš par pret atturas noraidīts. Tad šo komiteju piedāvātie grozījumi ir noraidīti. Un tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem. Balsosim elektroniski. Sākam. Balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. 32 pār, 24 pret, 1 atturas. Paldies! Lasikova Benova kundze. Taču lūdzu, neko tam līdzīgu vairs nekad neatkārtojiet un pat nedomājiet par to. Paldies jums! Un mums ir galīgā balsošana pār atzinuma projektu par vēstuli. Tā ir vēstule no priekšsēdētāja ekonomikas komitejai par uh, priekšlikumu padomes regulai, kas ir uh, par īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas centrālajai bankai saistībā ar politikas nostātnēm, kas saistītas ar kredīti institūciju atbilstošu uzraudzību. Ļaujiet man atgādināt, eh, vakar uh, Lībi komit Eh, Libi komitejā tika apstiprināta darba kārtība, un šis jaunais punkts, 16. B punkts, tika eh, iekļauts. Tātad šī vēstule ir Bolas, Bolsas kundzei, kas ir um, un attiecas uz Eiropas centrālās bankas uzdevumiem un kredīta institūcija atbilstošu uh, uzraudzību. Šī vēstule tika izsūtīta visiem Lība komitejas locekļiem tā kā balsošana ekonomikas komitejā notiks 28. un 29. novembrī, tas ir steidzams jautājums, un mums eh, tā ir jāapstiprina jau šodien. Tādēļ lūdzu ķersimies pie balsošanas, tūlīt pats sākam balsot elektroniski. Vai kādas problēmas jautā priekšsēdētājs, tad sākam balsot elektroniski tagad. Sākam balsot un tagad beidzam balsot. Balsošana ir beigusies. Četrdesmit divi pār, viens pret, trīs atturas. Paldies visiem par jūsu pacietību. Tas nebija viegls uzdevums. Un tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies visiem!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 Dear colleagues, if we are ready to... Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu. See you, Claude. Dear colleagues, Cienījamie kolēģi, sāks, turpināsim darbu. 17. darba kārtības punkts pār iekšējo, iekšējais drošības fondu, policijas sadarbību, noziedzības novēršana un apkarošana un krīžu pārvarēšana. Mūsu referenci ir mūsu kolēģi Salvatore Jakolino. Un tagad izskatīsim grozījumus attiecībā uz regulas priekšlikumu. Uh, kas veido Eiropas, e, veido iekšējo drošības fondu. Un 58 grozījumi ir pieteikti šobrīd, un tad e, vēl 32 ir iekļauti arī pašā ziņām projektā. Kopumā ir 90 grozījumi komisijas e, sākotnējā priekšlikumam. Vēlos teikt, ka orientācijas e, balsojums, orientējuši balsojums ir paredzēts Liba komiteja 27. novembrī. Un tāpēc arī tagad lūdzu mūsu referencijā Kolino kungs, un tad, protams, būs komisijas un prezidentūras pārstāvi, un arī deputāti varēs izteikties, ja vien jums ir ko teikt. Lūdzu, Jakolino kungs. Grazie, prezidente. Sirsnieks, paldies, priekšsēdētāja kungs. Finanšu uh, instruments, lai atbalstītu policijas sadarbība, noziedzības novēršana un apkarošana un krīzes pārvarēšana ir tas, par kur jau vairāk kārt esam runājuši. Kopumā, kā jau teicāt, ir 90 grozījumi iesniegti. Dažādi jautājumi ir izvirzīti un arī kolēģi vairāk kārt par to ir runājuši. Tāpat arī darbinieki ir apkopojuši priekšsēdēs pārtrauc. Cienījamie deputāti, lūdzu, uh, uzturēsim klusumu, tā lai mēs varētu uzklausīt Jakalino Kongo. Lūdzu. Eņu kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti laipni no jūsu puses. Un kā jau teicu, ir daži tādi nozīmīgi punkti, kas a, tiks apkopoti kompromisu tekstos. Nākošo dienu laikā ir plānotas vairākas tikšanās, arī nākošu nedēļu tiksimies. Mēs labprāt a, gribam vēlreiz definēt, kas ir organizētā noziedzība, tāpat a, jaunu pantu pievienot kurā tiek runāts par indikatoriem un par mērķiem. Tāpat arī pieminēsim resursu jaunu pārdalījumu un par jaunām iespējām, kādas ir nacionālajām valstī, valdībām. Resursu sadalījumu kritēriju programmām tiks pieminēti. Un tāpat arī esam norādījuši uz to, ka līdzšinējā darbība nav bijusi jā, pārāk piemērota. Mēs šeit runājam par uh, tādu tematu, kam ir plaša ietekme. Kolēģi Marinesku arī par šo tematu jau uzstājās. Mēs esam uh, paredzējuši arī finansējumu, proti, 5% robeža aizsardzības eh, papildināšanai. Un tas skar arī tās valsts, kurām ir ārējās jūras eh, robežas, kur ir tranzīta eh, transporta iespējas migrācijas kontekstā, bet ne tikai šiem reģioniem. Un, kā jau teicu, mēs esam a, plānojuši tādu a, izmēģinājumu balsojumu. Jūs jau runājat par to novembra beigās, tam jānotiek. Un, kā jau teicu, mēs virzamies uz priekšu. Bet arī e, šajā darba stadijā ir labi, ja mēs varētu e, saņemt e, no komisijas un no padomas vai citiem kolēģiem ieteikumus. Tātad paldies šoreiz. Tagad uzklausīsim komisiju. Varbūt m, mm, Paik kundze mums ir ielūgta. Nu tad lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam. Pirmkārt, es uzskatu, ka referents runāja arī par kompromisa grozījumiem, kas, manuprāt, vēl nav pieejami. Tāpēc arī es nevarēšu šobrīd komentēt mm, šos priekšlikumus, taču tagad runāšu vispārīgi par grozījumu priekšlikumiem, kas saistīti ar budžeta komitejas darbību un arī Lība komitejas deputātu ieteikumiem, jaņem vērā protams, arī citus priekšlikumus, kas ir saistīti ar daudzgadu finanšu programmu, kas ir saistīti ar iekšlietām. Un 11. oktobrī bija diskutēts par, tika diskutēts par diviem priekšlikumiem šeit pārklība komitejā. Pirmkārt, paudīšu līdzīgus komentārus, kādi jau tika pausti iepriekšējā reizē. Pirmkārt, runājot par pamatiesībām, kur arī šeit ir uh, iekļauti vairākie grozījumi, protams, komisija uh, vēlas panākt to, lai jebkāda veida rīcība vai darbība, ko finansē Eiropas Savienība, pilnībā atbilstu Eiropas Savienības un starptautiskiem standartiem attiecībā uz pamatiesībām. Un mēs mēģinājām, lai panāktu to, lai tekstā tas ir skaidri un gaiši pateikts. To var, protams, vēlreiz iekļaut uh, preambulā, bet lai nodrošinātu konsekvenci. runājot par visām četrām regulām, kas saistā, saistīts ar iekšlietām. Otrais aspekts, par ko arī jau tika runāts iepriekšējā sanāksmē, ir tas, ka komisija saprot, ka tie indikātori, kas ir iekļauti sākotnējā priekšlikumā, noteikti vēl ir jāizdiskutē. Un tādēļ mums notika seminārs, kur piedalījies arī dalību valstu pārstāvi un Eiropas parlamenta pārstāvji. Mērķis bija definēt attiecīgos kopīgos indikātorus, un šobrīd prezidentūrā strādā pie šiem indikātoriem, un pavisam drīz uh, jūs varēsiet saņemt arī šo uh, izstrādāto dokumentu. Tad, tāpēc arī vēlos teikt, ka nu, par indikātoriem esam jau pavirzījušies krietni uz priekšu. Nākamais aspekts par ārējo dimensiju. Sākotnēji bija doma atteikties no ārējiem aspektiem. Tādēļ tādēļ, ka e, ir jau aprakstīti šie iemesli, kāpēc tas nebūtu nepieciešams šajā instrumentā, jo trešajā valstī e, iespējas iesaistīts ir ļoti ierobežots, runājot par ārējiem aspektiem, šobrīd ir grozījumi pieteikti, kas vēlētos šeit iekļaut tekstā koordinēšanas mehānismu starp komisiju, ārlietu dienestu un citiem uh, dalībniekiem. Kā esmu jau teikusi, 11. oktobra sanāksmē mēs uzskatām, ka jau eksistējošie mehānismi ir izmantojami šajā gadījumā. Otrakārt ir ļoti svarīgi nodrošināt adekvātu koordinēšanu ar visiem finanšu instrumentiem, ne tikai ārējos aspektos, bet arī iekšlietās. Tad, kad mēs šeit runājam par mehānismiem, varbūt nav nepieciešams konkrēti viņus definēt, Bet papildu tam, ko es esmu teikusi 11. oktobrī, mēs varētu papildināt 25. preambulas punktu, lai mēs varētu pateikt, ka ir jābūt konsekvencei starp šo instrumentu un visiem citiem instrumentiem. Mēs varētu teikt šādi, lai nodrošinātu šo konsekvenci Eiropas komisija kopā ar ārlietu dienestu pilnībā izmantos esošos koordinācijas mehānismus un vajadzības gadījumā šos mehānismus pastiprinās. Vēl daži, dažas lietas, par ko es gribētu runāt. Vairākie grozījumi ir saistīti ar uh, attiecībām starp Eiropolu un dalību valstīm. Mēs, protams, ļoti novērtējam Eiropolu darbību un arī visu citu aģentūru darbību, kas strādā iekšlietās, un mums nav nekādu problēmu ar to, ka tiek šeit runāts par Eiropolu darbību, bet te pašā laikā ir jābūt piesardzīgiem tekstā un vēlos arī atgādināt, ka iespēja, lai likumdevēja iestādē precīzāk definētu attiecības ar dalībvalstīm un Eiropolu, tad uh, ir nepieciešams varbūt pagaidīt, līdz uh, ir uh, definēts attiecīgais tiesiskais pamats Eiropola darbībai. 61. grozījums. Tur ir runāts par to, uh, ka būtu jāsvītro atsaucas uz valsts un privāto partnerību. Šajā grozījumā ir teikts, ka ja tekstā būs šī doma, tad it kā mēs veicinātu valsts pakalpojumu nodošanu privātajās rokās, bet tas nav tas, ko mēs vēlamies pateikt. Mērķis šeit, iekļaujot valstu un privāto partnerību, ir, lai uh, likuma devēju un tiesību aizsardzības iestādēm būtu plašākas iespējas sadarboties ar privātu sektoru, jo, protams, ka privāts sektors var sasniegt ļoti daudz. Paldies, priekšsēdētāji! Labi, tagad Kipras prezidentūra Hadie Konumu kundze. Agri, agripopulu, agripopulu. Nē, atvainojiet, Agripopulu kundze. Lūdzu. Thank you very much, Miss. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, diemžēl mana kolēģi nevarēja ierasties, jo bija problēmas ar lidojumu. Bet es sniegšu jums informāciju no prezidentūras puses. Pirmkārt, tiešām paldies par iespēju, ka prezidentūrai, uh, prezidentūra tagad var izteikties par šo dokumentu. Īpašā padomas darba grupa jau ir pabeigusi pirmo savas darbības daļu 1. oktobrī, un šobrīd um, tiek virzīta sarunas padomes darba grupu līmenī. Pirmā padomes darba grupas sanāksme jau notika, un tad jau bija iespēja izskatīt vairākus jautājumus un atrisināt vairākus aspektus. Prezidentūra plāno 15. novembrī virzīt šos dokumentus uz Koreperu, un tā ir ISF par policijas sadarbību, kā arī par robežām un vīzām mēs plānojam šos dokumentus virzīt uz Koreperu 15. datumā, tā lai varētu iegūt oficiālo pilnvarojumu un uzsākt oficiālas pārunas ar Eiropas parlamentu. Prezidentūras mērķis ir, lai panāktu mm, pēc iespējas tuvāku nostāju starp parlamentu un padomu līdz uh, 19. decembrim, kad būs pēdējā korepēra sanāksme Kipras prezidentūras laikā. Vēlos pateikt vēlreiz prezidentūras vārdā, ka mūsu mērķis ir cieši un intensīvi sadarboties ar komisiju un Eiropas parlamentu, tā lai varētu panākt vienošanos par attiecīgajiem dokumentiem pēc iespējas ātrāk. Prezidentūra arī gribētu izmantot izdevību, lai vēlreiz pateiktos jums par uh, lielisku sadarbību, kas līdz šim mums ir nodrošināta. Paldies! Paldies, un tagad mums ir iespēja diskutēt. Es redzēju, ka daži deputāti gribētu runāt, Sargentīnī kundze. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pagaidīšu, kamēr paņemsiet austiņas. Grozījumi ir pieejami Nīderlandiešu valodā, tādēļ runāšu dzimtajā valodā. Ruita Vāreškungs, kas nav ieradies šodien sēdē, arī viņu vārdā vēlos izteikties. Runāšu par 61. grozījumu, tas ir par valsts un privāto partnerību. Mēs gribam uzturēt šo grozījumu, jo šīs partnerības izmantošana drošības jomā vajadzētu, to vajadzētu uzsvērt. Un 75. un 79. grozījumi tie ir par finansējumu. Runiet par drošības pasākumiem. Bet mūsuprāt, pamattiesības nav garantētas. Šie grozījumi atļauj izmantot Eiropas atbalsta maksājumus Nu, taču tajā pašā laikā IT plāniem tie nav pieejami. Un tāpat arī tie ir izmantojami tādos projektos, kas neievēro pamatiesības. Tātad, vai Jakolīnī kungs varētu komentēt 75 un 79 grozījumu? Paldies! Paldies, ja neviens cits no deputātiem negribētu izteikties. Tad labi, lūdzu, Jakolino kungs. Vai jūs gribētu tagad atbildēt uz uzdoto jautājumu, ko uzdevis Argentīnī kungs? Lūdzu. Intanto ascoltato sia l'intervento. Jā, priekšstādātāji kungs. Es esmu uzklausījis arī komisijas pārstāvu teikto un padomas pārstāvu teikto. Runa bija par to, ka šie temati tiek skatīti, taču vēl nav pabeigti, un līdz ar to mums ir nedaudz jāpagaida. Tagad par konkrētajiem grozījumiem, par Tavareškunga iesniegtajiem. Proti 75. ar to sākšu. Viņš vēlas um, ietekmes novērtējumu attiecībā uz pamatiesībām. Regulā uh, ir uh, tā uh, formulēts, ka komisijai uh, ir iespējas uzraudzīt, kā tiek ievēroti visi Eiropas Savienības likumdošanas akti. Mums ir nepieciešama ex ante izvērtējuma iespēja. Taču tāda intensīva un kompleksa novērtējuma iespējas vēl nav garantētas. To prasa Tavaraškungs. Viņš ir iesniedzis arī vēl citus grozījumus. Un uh, Par dažiem no tiem bija tādas ļoti intensīvas sarunas, un visdrīzāk, ka tās, tie arī pozitīvi tiks pārņemti. Par nākošo, par 76. grozījumu, šeit runa iet par trešo valstu atbalsta instrumentu, un es domāju, ka šī atbildība ir tomēr komisijas kompetencē. Un tādēļ vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka esmu gatavs kompromisu meklēšanai un esmu gatavs meklēt labākos kompromisus un uh, meklēt instrumentus, lai varētu rasti iespēju cīnīties pret organizēto noziedzību arī krīzes laikā un lai radītu uh, iespējas uh, atbildīgi un solidāri rīkoties. Uh, izmantojot uh, instrumentu, kas uh, šeit tiek pieminēts. Un vēlreiz gribu pieminēt līdztekus tam, kas uh, šeit jau ir uh, paredzēts. Tā tad uh, profilaksi un organizētās noziedzības apkarošana. Tās ir tās jomas, uh, par kurām komisija aizvien runā, tādēļ ir ļoti nozīmīgi pavisam skaidrus uh, līdzekļus paredzēt. Tā. Mums ir nepieciešami plašāki resursi nacionālajām programmām, jo mēs redzējām, ka uh, katram priekšlikumam jābūt uh, attiecinātam uz uh, reģioniem un arī uz dalību valstīm. Kā jau teicu, tas ir šis eh, Eiropas ietvars, bet nu, īstenošana ir katrā atsevišķā konkrētajā gadījumā par 75. runājot. Izskatu to un jau uzsver, ka mums ir iespēja vēl tikties. Tas eh, ir sakāms arī par citu kolēģu priekšlikumiem, lai tiešām meklētu labāko iespējamo risinājumu arī šī instrumenta izpratnē. Paldies! Point. Ja nav šobrīd nekādu citu teikumu vai jautājumu, Tad mēs varam teikt, ka diskusija ir pabeigta, un vēlreiz teikšu, ka 27. novembrī paredzēts, paredzēts orientējuši balsojums, un ir tā, ka jautājums par iekšējais drošības fondu un šī, šī, šī jautājuma referents ir Marinesku kungs. Un viņš nav klāt, nē, nē, nē, ir. Tad ļoti labi, tad turpinam strādāt. Nā, nē, tiešām atvainojiet, es jūs nepamanīju. Gribēju tādu nelielu pārtraukumu pieteikt, bet jūs esat klāt. Ļoti labi. Tad ir ziņojums pār iekšējas drošības fonda, simtu ārējas robežas un vīzas un pāri pa simts grozījumiem, un tad Marinesko kungs izteiksies, būs arī komisijas pārstāvi un padomas pārstāvi, un tad, protams, arī deputātiem būs ko teikt. Kā jau esmu pieminējis, ka tas pats attiecās arī uz šo situāciju, līdz 27, 27. novembrī ir paredzēts orientējuši balsojums. Mulțumesc colegilor care au depus. Uh, Paldies kolēģiem. Uh, Paldies par iesniegtiem grozījumiem par šo regulas uh, grozīšanas projektu un arī mans paši iesniegtie dokumenti ir vērstas to, lai ieviestu tādas normas un uzlabotu situāciju, nodrošinot labāku robežu aizsardzību un arī, lai augtu drošību kopumā. Tas ļauj mums iespēju visus līdzekļus ies, izmantot pēc iespējas labāk, lai sasniegtu šos mērķus. Es neesmu mainījis komisijas priekšlikumu par līdzekļu sadalījumu, bet es a, piedāvāju vienkārši citu procedūru līdzekļu sadalēju līdzekļus jāsadala pēc dialoga ar dalību valstīm, lai mēs vienkārši zinātu, kādas darbības tiek finansētas ar šiem līdzekļiem. Kolēģi ir iesnieguši daudzus grozījumus tieši saistībā ar cilvēktiesībām un arī personu datu īpašo aizsardzību. Runa iet par sadaļu mērķi papildināt tādā izpratnē, ka, nu, mums tas nav jāatkārto uh, visa dokumenta uh, tekstā. Paldies! Yeah, Ļoti labi, un tagad lūdzu komisiju un tad padome. Paika kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu referentam. Man jau iepriekšējā sanāksmē bija iespēja komentēt par tiem grozījumiem, kas jau bija pieteikti, un līdz ar to tagad būs uh, komentāri par vispārīgām tendencēm, kas nāk no priekšlikumiem. Vēlreiz atkārtošu to pašu, kas jau ir pateikts par pamatiesībām. Un noteikti ņemšu vērā to, ka šobrīd referents gribētu atrast vislabāko vietu regulā, kur būtu pateikts, ka uh, visos pasākumos, ko finansē fonds, ir jāievēro pamatiesības. Šobrīd teksts tiek mainīts, jo šobrīd sadarbībā ar dalību valstīm un Eiropas parlamentu mēs pārveidojam tekstu par ārējo dimensiju. Arī šajā gadījumā ir izteikts priekšlikums, ka varētu vispār svītrot ārējo dimensiju. Nu, es ceru, ka komisija jau ir sapratusi no mūsu teiktā par iepriekšējo punktu, kā ārēja dimensija šeit ir jāpaliek. Nākamais aspekts attiecībā uz eh, koordināciju ar ārējiem instrumentiem un ārējo, ārējas darbības dienestu. Mēs vēlreiz atkārtosim, ka šobrīd varbūt nav pareizi regulas tekstā definēt, kādam ir jābūt šim koordinācijas mehānismam, bet mēs varētu preambulā iekļaut pēc 25. preambulas punkta. Vēlos arī teikt, ka daži grozījumi ir saistīti ar uh, deleģēto aktu lietošanu, nevis īstenošanas aktu izmantošanu. Es domāju, ka šis būs horizontāls jautājums, kas skars visas četras regulas, ir tīpaši tad, kad jau mēs nonāksim līdz trialogām, un šeit padomes tendence ir drīzāk uh, pieņemt īstenošanas vai ieviešanas aktus nekā deleģētus aktus, bet ir svarīgi panākt uh, vienošanos starp visām institūcijām, un es ceru, ka būs gal galā tāds rezultāts, uh, kas arī ievēro vispārējo vienošanos, un lai neviena aktu veida netiktu izmantot pārmērīgi, ir dažāda veida svītrojumi, piemēram, kas ir saistīti ar palīdzību ārkārtas gadījumos, mums šķiet, ka tas nebūtu īsti pareizi, jo, piemēram, vidusjūras reģionā uh, notika krīze, un tā kā mums ir tik šaurs šeit manevrēšanas laukums, tad mums nebija iespējas izmantot uh, šeit šos līdzekļus, lai darbotos pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Manuprāt, labāk būtu tomēr atstāt šeit iespēju uh, rīkoties ārkārtas situācijās. Tiek arī runāts par to, ka būtu jāsvītro norāde uz nelielām robežām, uz īsām robežām, un tad varbūt labāk tomēr runāt par šim jautājumam, respektīvi paredzēt arī programmas finansējumu, un lai tā būtu padome, kas lems par to, vai tik tiešām ir jābūt uh, šai sistēmai, kas ļauj izmantot joprojām šo programmu, bet, manuprāt, tiešām nebūtu pareizi vienkārši uzreiz nogalināt, svītrot šo ideju. Nu, ir arī daži grozījumi, kas mēģina modificēt fonda darbības jomu, manuprāt, ir jābūt uzmanīgiem, jau var rasties pārpratumi, ir vairāki grozījumi, arī no AFET komitejas, kurā ir teikts, ka būtu nepieciešams fonda darbības jomā iekļaut arī patvēruma aspektus, jo, manuprāt, tas nebūtu pareizi, ja te būtu paralēla darbība ar migrācijas un patvēruma fondu. Tāpēc tiešām jābūt uzmanīgiem attiecībā uz darbības jomu. Nākamais moments ir tas, ka vairākos grozījumos ir runāts par Frontex lomu. Tāpat kā ar Eiropolu, mēs, protams, ļoti novērtējam uh, to lomu, ko spēlē aģentūras un arī labu sadarbību ar komisiju attiecībā uz iekšlietu politiku. Ir vairāki grozījumi, ko piedāvāja deputāte, kas ir tieši pretējā virzienā, uh, Var teikt, ka šeit tiek Frontexam piešķirta loma, kas pārsniedz pilnvaru un pārsniedz arī resursus, kas ir pieejami Frontexam. Tas, piemēram, ir šobrīd teikts 55. grozījumā, tiek runāts par prioritāro sarakstu, un 207. grozījumā arī kaut kas līdzīgs ir pateikt. Vēlreiz atkārtošu, mēs tiešām novērtējam Frontexa darbību un aicinam arī dalību valstis tad, kā tiek uh, gatavotas programmas, izmantojot fonda līdzekļus, tad, protams, jāņem vērā Frontexa izstrādātas programmas, Frontexa panāktais, un tad, kad mēs nākamgad runāsim ar dalību valstu pārstāvjiem attiecībā uz uh, politiku dialogu, tad mēs noteikti runāsim par to, lai dalību valstis saprastu, ka jau ir izstrādāti standarti, jau ir izstrādāta parauga prakse, uh, to ir izdarījis Frontex, to visu var izmantot. 12 preambulas punktā parādās ideja par to, ka varētu svītrot šeit norādi uz komplementāro uh, rīcību, kas ir starp, starp Frontex un šo instrumentu. Mēs līdz galam nesaprotam, kāpēc būtu nepieciešams to svītrot. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši nodrošināt šo papildināmību Frontexam, ir budžets, un tad Frontexam attiecīgi jāstrādā pie tā, ko Frontex dara lieliski, un attiecīgi citiem avotiem, citiem fondiem ir jāfinansē un jādarbojas savā jomā, un tas ir katra interesēs, tā lai būtu uh, lieliska pārvaldība ārējiem robežām. Tie būtu mani komentāri. Paldies! You, the... Paldies komisija! Un Kipras prezidentūras pārstāve Agripapula kundze. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi un vēlos atsaukties uz savu iepriekšējo komentāru un atkārtot, ka mēs e, to, par to runāsim Korupē sanāksmē 15. novembrī, kur mēs cerām iegūt, iegūt pilnvarojumu un sākt oficiālus trialogus ar parlamentu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Un tagad uzklausīsim komitejas locekļus. Vispirms mēs uzklausīsim referentu AFET komitejā Flotras kundzi. Jums vārds. Paldies. Tātad AFET komiteja ir izskatījusi šo pieminēto jautājumu. Par to runāja referents padomu un komisijas 8. septembrī tika pieņemts uh, viedoklis, 6 atturējās, 3 atturējās, 6 bija pret un 36 par. Uh, Tātad par patvērumu migrācijas fonds nerunā par robežām, un tādēļ man liekas, ka tas ir absolūti nepieciešams šo finanšu instrumentu uh, izmantot arī pie robežām, un tādā veidā šis ļoti delikātais jautājums dos iespēju uh, garantēt tām personām aizsardzību, kurām ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, kā arī uh, Mm, ļoti e, aktīvi tiks izmantots, lai varētu piemērot mūsu mērķiem un mērķiem, kāda ir AFET komitejai. Tagad par ES politikas skaidrību un koherenci. Mēs uzsveram EADD darbības nozīmīgumu un pie robežām darbība nekad nav bijusi pretēji vispārēji ārpolitikai. Tas ir iesakņots 21. līgumā par e, e, e, ES darbību. Tāpat arī tiek stiprinātas cilvēktiesības. Ārlietu komitejā tika runāts par to, ka daudz finanšu instrumenti tiek izmantoti uh, tā, ka tie nevar uh, pārkāpt mūsu saistības cilvēktiesību jomā un arī vēl papildus. Tas ļauj finansēt uh, dalību valstīm izvērtējums uh, par savām darbībām, kādas ir pie robežām uh, saistībā ar cilvēktiesībām. Tāpat arī tāds ļoti nozīmīgs jautājums, liekas, nu varbūt, ka semantisks, bet, nu, tomēr šeit ir tādas politiskas riska iespējas. Mēs esam atšķīruši starp apdraudējumu, risku un izaicinājumu. Līdz ar to, mm, liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi tā darīt, jo šis instruments harmonizē arī uh, semantisko jomu un uh, saskaņojas ar citiem instrumentiem un noteikumiem, kas jau ir piemēroti. Tāpēc runājot par Frontex, mēs zinām un esam strādājuši pie riskiem, risku analīzes, ko Frontex izstrādā. Tātad tas ir nepieciešams, lai to pārņemtu instrumentā, kad ir apdraudējums un kad tāds ir patstāvīgs, kā arī no uh, rādīt uz uh, apdraudējumu un izaicinājumiem, kāda ir saistīta ar tām politikām, kuras īstenojas. Un vēl mēs esam aizstājuši uh, šo instrumentu par likumīgām, likumiem ceļojumiem. Nu, tas ir ļoti savādi, jo mēs runājam par uh, migrāciju un mobilitātu, un izmainam uh, tos terminus, kādi ir izmantoti citos tekstos, kas jau ir saistīti ar šo tādiem kādiem organizēt um, legālās migrācijas uh, iespējas. Un mums liekas, ka tas tāds nopietnas uh, solis ir un atbilst tiem uh, pasākumiem, kādi jau ES ir veikti. Tāpat arī stiprinam saiknes starp vīzas un, mobil, vīzu un mobilitāti instrumentiem, lai pie robežām situācija būtu tāda, ka varētu vienkāršot robežu šķērsošanu, optimizējot vīzas kodus un arī tāpat stiprinot konsulāro darbību tādā veidā, lai pēc iespējas šo vīzu instrumentu varētu izmantot, lai garantētu personu mobilitāti. Nu, tātad pieci principiālie punkti, pieci pamatpunkti, kas ir pieņemti AFET komitejā 6. septembrī. Merci. Maintenant. Paldies. Un tagad uzklausīsim deputātus. Vispirms Kēlers kundze, vai jūs vēlētos izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referent, eh, referentei un ziņojuma sastādītājam. Ēnu eh, referents sanāksmē mums bija iespēja diskut, izdiskutēt dažādas viedokļus un nostājas. Uh, Un kas ir svarīgi mums, zaļajiem, tad uh, robežu, ārējās robežas fondam vajadzētu būt vērstam ne tikai uz robežu stiprināšanu, un, tu, lai tās padarītu drošākas, bet, bet tām ir arī jāsekmē mobilitāte, jo robežas ir domātas tam, lai cilvēki tās varētu šķērsot. Mēs vēlamies, lai viņi spētu šķērsot robežas. Tātad mobilitāte ir jāsekmē. Mums svarīgākais ir cilvēktiesība aspekts, un, manuprāt, tas ir pilnīgi loģiski visur pievērst uzmanību cilvēktiesību aspektam. Jo dažreiz iet, ir ļoti konkrēti punkti un noteikumi, un mēs nevaram tos visus apkopot vienā pantā, piemēram, jo ir jāprāda sasaist ar citiem jautājumiem. Mēs esam pret šo ārējo dimensiju. Un jautājums, vai vispār tas ir politiski nepieciešams, un vai tas ir arī likumīgi. Iekšlietu ģenerāla direktorātam būtu jānodarbojas ar iekšlietām, un te nu parādās šis, šī ārējā dimensija, un uh, mūsuprāt, uh, līdzekļu uh, līdzekļu ņemšana no iekšlietu budžeta šim mērķim nav atbalstāma. Es domāju, ka komisija ir izvērtējusi tiesiskos aspektus un potenciālās grūtības, ar kurām nāksies saskarties. Tomēr eh, lūdzu vēlreiz rūpīgi eh, iepazīstieties ar tekstu, vai mēs tiešām vēlamies ņemt naudu no iekšlietu budžeta, lai finansētu uh, Um, ar ārējo darbību saistīts uh, jautājumus. Manuprāt, ir ļoti bīstami, ja, ja uh, tas tiek iekļauts daudzgadu finanšu schēmā, uh, jo mēs nevaram atvēlēt līdzekļus, līdzekļus projektiem, par kuriem mēs vēl neesam pieņēmuši galīgo lēmumu. Nav nekāda tiesiska priekšlikuma, taču jau parādās teksts, kā tiks pārdalīti līdzekļi. Manuprāt, tas nav īpaši saprātīgi. Te nav tā īstā vieta, kur eh, tad vispirms ir jā, jāizstrādā tiesiskais priekšlikums, tiesība akts, un tas nav pat vēl iesniegts. Tātad lūdzu neatvēlēsim līdzekļus tām, eh, kas vēl tā īsti nepastāv. Manuprāt, eh, tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, tad mēs varam atvēlēt līdzekļus tikai tām, par ko mēs jau esam pieņēmuši galīgus lē, lēmumus. Tāpat mēs vēlamies mainīt jēdzienu, draudu jēdzienu un ap, apmainīt to pret jēdzienu riski, kāda pastāv uz robežām. Tātad riski pastāv vienmēr, taču tie nevienmēr ir draudi. Sociāldemokrāti vēlas iekļaut ar Schengenas zonu saistītus jautājumus, kam arī jānodrošina brīva pilsoņu aprite kustība Eiropas Savienības robežās. Te, protams, vēl uh, ir jāpiestrādā. Ideja ir laba un atbalstām kā tāda. Vai, uh, vai Marnesko kungs jau ir izlēmis par šī aspekta iekļaušanu? Paldies! Ja neviens nevēlas izteikties, jā, vai jūs vēlaties izteikties? Jā. Oui. Euh, simplement pour... Euh, nu, vienkārši, lai norādītu to, ka, nu, es neatbalstu komisijas viedokli eh, par patvērumu izslēgšanu. Es domāju, gluži otrādi, ka iekļaujot šo jautājumu mēs vairāk tikai iegūtu. Un otrs um, elements par terminoloģiju. Mēs redzējām dažās vietās vēlmi nelegālo vārdu aizstāt ar uh, uh neregulāru. So I see. If no one else. Ja neviens cits nekomentēs, tad atgriezīsimies pie Bernesko kunga referenta. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī maniem kolēģiem par komentāriem. Esmu tos uzklausījis un es esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim kompromisu. Mums būs ēnu referentu sanāksme šonedēļ. Paldies arī komisijas pārstāvim. Atbalstu gandrīz visu, ko es, te, eh, vis, visus ieteikumus, kurus piedāvāja komisija. Piemēram, tad mēs eh, uzsāksim trialogu un pabeigsim darbu pie šī ziņojuma. Paldies! priekšsēdētājiem ir problēmas ar mikrofonu. For the following point. So now, now, now it... Tagad ir tas gadījums, kad mēs esam pabeiguši darbu ātrāk un mums ir jāgaida referents, kurš, ir, kurš atbildīgs par nākamo darbu kārtības punktu. Tātad piecu minūšu pārtraukums. Piecas minūtes. Paldies. So, we thank you because Mrs. McIntyre was the. Ļoti labi. Kas, jo mūsu referents, kas ir atbildīgs pār tā saucamo Perekles programmu? Has. McIntyre kundze tikko ieradās un dosim viņai kādu minūteiti, lai varētu ieņemt savu vietu. Un lai varētu sagatavoties. Tātad šis ir 19. darba kārtības punkts, kas ir saistīts ar apmaiņas atbalstu un mācību programmu eiro aizsardzībai pret viltošanu. Tā saucamā programma Perikls 2002, 2010. Un šeit mēs runāsim par grozījumiem. 23 grozījumi, Attiecībā uz regulu 19 jau bija iepriekš iesniegta un gal galā sanāk 42. Vēlreiz teikšu, kā jau ir pateikts, orientējošs balsojums ir paredzēts 27. novembrī. Un tagad lūdzu mūsu referente Makentāra kundze, tad aicināsim izteikties komisiju un padome, un tad, protams, arī deputātus, kuriem ir komentāri. Lūdzu, Makentāres kundze. Paldies, priekšsēdētāji, un Paldies, Rika, pagaidījāt mani. Man, diemžēl, vēl nesenāk būt divās vietās vienlaikus. Laikam mēs visi strādājam pie šīs mākslas. Pirmkārt, vēlos pateikties ēnu referentiem, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma. Ir tīpaši sekretariātām paldies par palīdzību. Ne visi varbūt uh, labi informēti par šiem jautājumiem, bet pastāstīšu. Šeit mēs runājam par programmu, kas ir paredzēta, lai apmācītu speciālistus, lai varētu aizsargāt uh, eiro pret viltojumiem. Programma nav liela. Kopumā varu teikt, ka esam vienojušies. Ir vairāki grozījumi iesniegti. Lielāko daļu es pat varēju pieņemt. Bija viena tikšanās ar ēnu referentiem. Uh, un mēs varējām sakombinēt vairākus grozījumus, bija vairāk arī kompromisi līdz ar to piedāvāti. Tātad vairāki grozījumi priekšlikumi ir akceptēti. Galu galā bija ļoti pateicīga komisijai par paveikto darbu. Komisija ļoti detalizēti paskaidroja, kāda ir mērķi, kādi ir paredzēmie rezultāti, un Kā rezultātā arī sadarbojamies ar dažiem ēnu referentiem. Esmu atteikusies arī no viena sava grozījuma. Tiešām jūs šeit varat konstatēt, ka mēs sadarbojamies ļoti veiksmīgi, lai būtu labs rezultāts. Šeit ir divi strīdīgi jautājumi. Un tāpēc arī ļoti labprāt uzklausīšu deputātu viedokli par šo jautājumu, par šiem jautājumiem. Pirmkārt, jautājums par deleģētiem tiesību aktiem. Šī ir joma, par kuru vainu komiteja priekšsēdētāji vai arī uh, politisko grupu priekšsēdētāji teica, ka katrā ziņojumā būtu jābūt delģētējiem aktiem. Un, uh, ja vien tas nav teikts, tad uh, ziņojums nemaz uh, netiks virzīts uz balsošanu plenārsēdē. Nu, es, jā, protams, labprāt sadarbojos, tāpēc arī iekļāvu šeit priekšlikumu par delģētiem aktiem. Taču zinu, ka ēnu referenti It īpaši Dievs Dimerakungs, kuru es visādā ziņā ļoti cienu, viņš teica, ka nav nepieciešams šeit iekļaut deleģēto aktu aspektu. Manuprāt, tai ir jābūt komitejai, kas lemtu par to, vai gala tekstā ir jābūt deleģētiem aktiem vai ne. Otrais strīdīgs jautājums, par kur vēl pastāv dažas pretrunas, nesaskaņas, ir, ir jautājums par līdzfinansējuma procentiem. Man ir viens variants par līdzfinansējuma daļu, un mans pamatojums bija šāds, lai ierobežotie resursi būtu pieejami pēc iespējas plašo, plašākā mērogā. Tātad, lai varētu iekļaut pēc iespējas vairāk programmu un programmu daļu. Taču citi uzskata, ka labāk būtu piedāvāt augstāku līdzfinansējuma daļu Tātad šie divi aspekti ir delģēti akti un līdzfinansējuma daļa. Šie ir vienīgie jautājumi, par kuriem vēl jādiskutē. Par citiem jautājumiem savukārt tiešām varējām vienoties un kompromisi iekļauj arī daudzus grozījumus, ko piedāvāja deputāti, bet tiešām es labprāt tagad uzklausīšu jūs komentārus. Lielas paldies, un tagad lūdzu, mums ir komisijas pārstāvis. Lūdzu, vai jūs gribētu izteikties? Um, thank you very much. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mani sauc Jona Kalna. Esmu, esmu atbildīgs par spēkā esošo Perikls programmu un um, atbildīgs arī par pasākumiem, kas ir saistīti ar eiro aizsardzību. Esmu ļoti gandarīts, ka ar eh, referente Makintēras kundzi mums ir tik lieliska sadarbība, un tiešām ļoti labi, ka viņa atbalsta, lai Perikles programma turpinātu darboties arī nākamajā finanšu perspektīvā. Esmu arī ļoti gandarīts, ka ir eh, šobrīd atsaukts viens grozījums, kas ir saistīts par eh, kas ir saistīts ar uh, tieslietu darbinieku, it īpaši prokuroru iesaistīšanu mūsu apmācībā. Runājot par svarīgiem elementiem, par tādiem, par kuriem vēl jārunā, uh, viens no aspektiem ir līdzfinansējuma daļa. Mums ir uh, ietekmes izvērtējums, kas ir pievienots arī mūsu priekšlikumam, un balstoties uz ietekmes izvērtējuma, mums arī notika semināri ar interesētām pusēm, it īpaši tur piedalījās uh, tiesība aizsardzības iestāžu speciālisti no dalību valstīm, respektīvi tās grupas, tās personas, kas E, saņem apmācību Periklas programmas ietvaros un kas cīnās pret eiro um, viltošanu. Un viņi teica, tiešām būtu lieliski, ja mēs palielinātu līdzfinansējumu procentu. Un tā ir piedāvājums piedāvāt 80%. Un atsevišķos pamatotos gadījumos pat 90%. Tātad mūsu interesētās puses pauda šādu viedokli un esam attiecīgi iekļāvuši mūsu ietekmes izvērtējumā lai paskaidrotu, kādēļ komisija uzskata, ka būtu nepieciešams piedāvāt 80%, uh, atsevišķos gadījumos 90%. Pat delģētiem aktiem šis jautājums arī ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs zinām, ka šeit ir runāts par vispārējo pieeju, kas nāk no komiteja priekšsēdētājiem. Nālamies teikt, ka šeit mēs neesam piedāvājuši šādu risinājumu, jo mēs uzskatām, ka uh, esošais priekšlikums komisijai būtu diezgan sarežģīts, jo tas nozīmētu, ka mums būtu delģieto aktu procedūra attiecībā uz ikgadējo darba programmu. Tas nozīmē, ka katru gadu būs jāizstrādā plāns, tātad jāiedarbina šī procedūra, Tas prasītu divus mēnešus, tas prasītu diezgan nopietnas administratīvos resursus, un tad attiecīgi mēs atliktu arī uh, iepirkumu konkursu publiskošanu. Tāpēc arī labāk būtu neizvēlēties šādu virzienu. Jo tas nebūtu pozitīvs risinājums, līdz ar to mēs neatbalstam grozījumu par delģētiem aktiem. Ir arī vēl pāris aspekti, par kuriem es gribētu runāt. Esam redzējuši, ka kādā no grozījumiem, manuprāt, tas ir 30. Gro, 30. grozījums, tiek runāts par to, ka perikls ir jā, jāizmanto tikai attiecībā uz darbinieku apmaiņu. Jūs noteikti zināt, kā esošā programma piedāva dažādu veidu apmācības, seminārus. Tas ir kas vairāk nekā tikai darbinieku apmaiņa, tāpēc arī mēs varētu ar šādu grozījumu ļoti nopietni uh, ierobežot programmas izmantošanas iespējas. Tāpēc es arī atbalstu ideju, ka mēs neiekļautu, neatbalstītu šo grozījumu. Vēl viens aspekts ir saistīts ar informācijas izplatīšanu sabiedrībai. Un Eiropas centrālā banka jau strādā pie šī jautājuma, un ņemot vērā to, ka mēs šeit runājam par uh, pavisam nelieliem daudzumiem. Te būtu kāds viens miljons eiro, tad varbūt labāk būtu, lai sabiedrības informēšana tā arī palikt Eiropas centrālās bankas paspārnē. Vēlos arī pozitīvi vērtēt teksta daļa, kur ir runāts par OLAF standartiem attiecībā uz viltošanas aizliegumu, tas ir 40. un 41. grozījums, ko šobrīd piedāvā referenti, pavisam nesen viņi papildinās tekstu ar šo grozījumiem. Šiem grozījumiem paldies! Un Kīpras prezidentūra arī varbūt gribētu izteikties. Vai ir kāds? Ne, nav. Nē, nu tad labi. Tagad lūdzu deputāte Dijas Dimerot kungs, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Runājot par šo jautājumu, es gribētu sākumā sirsnīgi pateikties uh, Makintīras kundzei par paveikto darbu. un arī par uh, to, ka viņu uzklausīja mani un arī ir uh, iestrādājusi manus astoņus iesniegtos grozījumus. Tāpat arī gribu uh, uzsvērt uh, to, ka parlamentā ir izstrādāta tāda ļoti aktīva rīcības politika un ka tie būtiskākie grozījumi tiek ļoti ātri izskatīti referents koncepts Un uh, priekšsēdētāji kungs, es gribu teikt, ka divi no šiem grozījumiem ir tādi, no kuriem absolūti nevar atkāpties. Un tūlīt paskaidrošu kādēļ. Tādēļ, ka man pašam ir ļoti gara uh, pieredze, ilgu gadu pieredze eiro aizsardzībā. Gan strādājot šeit parlamentā, gan arī strādājot ar citiem jautājumiem. Es esmu referents arī. Uh, sastādot eh, aptuveni 7-8 eh, ziņojumus, eh, kurus esmu tiešām sastādījis šajā jomā. Un tas, ko es vienmēr es, esmu gribējis, tas ir labāk aizsargāt mūsu naudu. Mūs, mūsu nauda ir labi aizsargāta, tas ir jāatzīst uzreiz un tas ir pateicoties arī Olaf profesionālai darbībai, kā arī komisijas um, aktīvai darbībai, Perikles programmai un arī parlamenta dar darbībai. Jā, tas um, maksā diezgan dārgi, um, miljons eiro tam tiek vērtēts, uh, tērēts, taču salīdzinot ar mūsu uh, budžetu, tas nav pārāk uh, liels skaitlis, un tas nozīmē, ka mēs eiro aizsargājam ļoti, ļoti efektīvi, un ir ļoti sarežģīti mūsu naudu viltot. Eiro ir daudz sarežģītāk viltot nekā, piemēram, dolāru. Un vēl viens uh, um, elements. Makintājas kundze, es uh, gribētu uzsvērt to, ka runājot par finansējumu apmēru, es uh, piekrītu um, 80% parastiem gadījumiem un 90% izņēmumu gadījumiem. Tas ir absolūti nepieciešams manā skatījumā. Un ne tikai tādēļ, ka es vēlos to, bet arī racionālu iemeslu dēļ, ja mēs gribam saglabāt mūsu aizsardzības līmeni. Nākošais e, elements. Mm, daudz mēnešu laikā, daudz kolēģi to zina, es esmu runājis par deleģētajiem aktiem. Nu, piemēram, runājot jau par darbu, kas tika sākts uh, no 2000. 2001. gada. Un um, darbs nav pabeigts, Agilāra kungs to ļoti labi zina. Jautājums liekas, ka ļoti, tas būtu ļoti vienkārši un ļoti uh, uh, vienkārši atrisināms, tas ir uzturēt uh, sistēmu, kāda tā tagad ir. Tādēļ atbalstu Olaf un komisijas uh, priekšlikumus un domāju, ka šajā brīdī nevajag deleģētos uh, aktus, bet gan ir jābūt tiešām balsojumam un uh, nozīmētām programmām. Tas ir labāks ceļš nekā par deleģētiem aktiem runājot, un katru gadu var pieņemt programmas. Tādēļ a, pilnībā atbalstu Olaf pozīciju, un tā kā es a, patiešām uzticos Olafa darbībai, tad a, gribu teikt, ka, ka no Olafa es um, uzticētos a, pat ar aizvērtām acīm. Un mēs redzam, ka šeit a, kriteriji ir izstrādāti, tie ir vienoti, un tie patiešām ir tādā ļoti pareizā virzienā a, orientēti. Es gribu pieminēt arī vēl to, ka ir iespējams sasniegt vairākumu, un tāds partijas vairākums varētu atbilstīt, un tas ir kas tāds ļoti būtisks, atbalstot Periklas programmu. Nezinu, vai ir vēl kādi citi priekšlikumi no komisijas puses, vai vēl kāds vēlētos uzstāties. Nē, man liekas, ka nē. Tad došu vārdu vēlreiz Makintājas kundzei. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies gan komisijas pārstāvim, gan Diestamērs kungam par viņu komentāriem. Vēlos teikt komisijai, ka ir divi, eh, par tiem diviem grozījumiem, kas eh, jūs, eh, jums neapmierina. Pirmais laikam bija 30. un nākamais ir 27. ja mani pieņēmumi ir pareizi. Un es noraidītu šos eh, grozījumus, tā, tāda ir mana nostāja. Man liekas, ka ir vēl viens grozījums, kurš mums būtu jānoraida. Man liekas, ka tas eh, bija pats pirmais, vai vismaz viens no pirmajiem, kurš tā īsti neiederējās šajā ziņojumā. Tad 20. grozījums. Es piekrītu komisijai eh, attiecībā uz šiem diviem grozījumiem un tā izskatīsies mans balsošanas saraksts. Atgriežoties pie deleģētajiem aktiem, es rīkojos balstoties uz ieteikumu, ieteikumiem, uh, un es varbūt vēlos lūgt jūs priekšsēdētāju kā, kā komitejas uh, priekšsēdētāju uh, iz, uh, noskaidrot, vai mums kā komitejai ir jāiekļauj šie deleģētie akti. Mm, es eh, labprāt atbalstītu Destimeres kunga eh, viedokli un apstiprināt šos grozījumus. Eh, varbūt jūs varat ieteikt un pakomentēt priekšsēdētāju konferences ieteikumu viedokli šajā jautājumā. Mums jau joprojām ir jāizlem līdzfinansējuma likmes. Manuprāt, Tā kā dalību valstis saskars ar grūtībām un dzīvo taupības režīmā, tad mēs nevaram, uh, nevaram uh, paaugstināt līdzfinansējumu, uh, lai palīdzētu tam tik galā ar grūto situāciju. Visādi citādi mēs, es domāju, ka mēs esam vienojušies par, par grozījumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tad, kā es saprotu, jūs uh, lūdzat man, vai ir iespējams uh, izmantot deleģētos aktus, kam es to darījuši iepriekš. Un mēs uh, šajā jomā neesam tik daudz strīdējušies kā citas komitejas, kuras ir uh, iestrēgušas šajās institucionālajās debatēs par deleģēto aktu izmantošanu. Uh, Tomēr šajā gadījumā tas tā nav, un es uh, ieteiktu sekojošo, lai es varētu sniegt skaidru atbildi. Um, mums par to ir jāpadisk, jā, jā, jāparunā uh, divpusēji, jo te ir dažādas, dažādi tehniski jautājumi, kurus nevar tā uzreiz atrisināt. Tātad pagaidām Eh, es iesaku turpināt diskutēt par šo jautājumu, lai noskaidrotu, noskaidrotu kādā apmērā mēs varam eh, izpildīt eh, jūsu ieteikumu. Varbūt mēs varēsim nu, noskaidrot šo jautājumu un sniegt rakstisku atbildi. Ja neviens vairs nevēlas komentēt par šo darba kārtības punktu, Un es neredzu, ka kāds būtu pieteicies eh, eh, ar komentāru, tad varbūt eh, lai lūksim komisijas pārstāvi izteikties. Paldies, priekšsādātāji! Paldies Makintājas kundzei! Un paldies, ka piekritāt, ka jānoda 27., 30. un vēl viens grozījums, kuru man vajadzēja norādīt, jo tie ir problemātiski, vismaz no komisijas viedokļa. Tātad tas ir septītais grozījums, kur tiek izslēgtas noteikti speciālistu grupas no apmācību programmām. Tātad mūsu apmācību programmas ir ļoti mērķtiecīgas. Mēs uzaicinām Nacionālo banku tehniskos ekspertus, kuri parāda policijas, eh, policistiem un tiesības sargājušo iestāžu darbiniekiem eh, dažādas banknošu droši, eh, droš, drošuma pazīmes pretviltošanas pazīmes. Tad tā ir ļoti mērķtiecīga grupa, kurai ir paredzēta šī programma. Un saskaņā ar šo septīto grozījumu eh, šo speci šī speciālistu grupa vairs netiktu iekļauta um, mērķa grupā. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim. Jā, mēs vairs nediskutēsim par šo darbu kārtības punktu, tad pārējiem pie 20. darbu kārtības punktu, kurš ir pēdējais šīs dienas sanāksmē, un tas ir par CEPOL, Eiropas policijas akadēmiju. Sveiksim mūsu vidū pārstāvi, CEPOL pārstāvi, Ferenc Ban, doktoru Ferenc Banfiju. Un viņš ir gatavs viedokļu apmaiņai kopā ar Reinhārdu Pribeskungu. Ja jūs, ja jūs vēlaties, jūs varat piebiedroties mums šeit prezidijā. Pribes kungs eh, piedalījās šodien rīt koordinatoru sanāksmē, kā, eh, kā iekšlietu ģenerāldirektorāta pārstāvis. Komisijai līdz 2012. gada beigām vai 2013. gada sākumam ir jāizstrādā priekšlikums koplēmuma procedūras ietvaros, lai pašreizējais lēmums par CEPOL uh, uh, atbilstu Lisabonas līgumam. Tad jānodrošina atbilstība Lisabonas līgumam. Saskaņā ar šo priekšlikumu uh, ir jāturpina dialogs. Banfikungs, CEPOL direktors, un Prības kungs, iekšējās drošības eh, direktors, eh, ir eksperti, kur runās par šo jautājumu šeit Lība komitejā. Banfi kungs eh, iepazīstinās mūs ar CEPOL pašreizējām aktivitātēm. Un pēc tam Pribe kungam, došu dažas minūtes Pribe kungam, un ja jums būs kādi komentāri, tad jūs varēsiet tos izteikt pēc prezentācijām. Lūdzu, Banfikungs. Dārgais priekš, cienījamais priekšsēdētāji, Lība komitejas locekļi, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, esmu pateicīgs par iespēju, kas man ir sniegta kā uh, eh, CEPO direktoram uh, īsumā iepazīstināt jūs ar CEPO sasniegumiem Eiropas policijas sadarbības veicināšanā uh, ar mācīšanās eh, palīdzību, ar mācību palīdzību. Kādas pārmaiņas ir notikušas cep, ar CEPO pēdējo gadu laikā? Vēlos, vēlos skaidri uzsvērt, ka tas ir galvenokārt pateicoties Eiropas parlamenta eh, atbalstam, eh, ka CEPOL ir spējis darboties likumīgi, saka, likumīgi un uzticami. Kopš 2010. gada mēs esam novērsuši vairākus administratīvus trūkumus. Un tas to ir apstiprinājušas vairākas, eh, eh, vairākas revīzijas ar pozitīvu iznākumu. Mēs esam izpildījuši no mums to, ko no mums sagaidīja vislielākās izmaiņas, kuras mēs eh, īstenojam, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācībā ir šādas. Vispirms eh, tika mm, vienkāršota pārvaldība komitejas, kuras pirms tam tikās 3 līdz 4 reizes gadā, tika eh, likvidētas. CEPO darba grupas tika racionalizētas eh, atbilstoši uz rezultātiem orientētai pieejai un tika sais un uh, valdes sanāksmes skaits tika samazināts no 6 uz 2 gadā, kas ļāva samazināt eh, izdevumus no 518 tūkstošiem eiro 2009. gadā līdz 169 tūkstošiem eiro 2012. gadā. Cepol uh, ir izdevies panākt ievērojumu progresu gan kvantitātes, gan kvantitātes ziņā. Dalībnieku apmierinātības rādītājs ar apmācībām ir 93% apmērā. Apmācības, kas tiek nodrošinātas ES eh, policijas, policistiem nav, uh, tagad ir daudz e, rentablākas nekā iepriekš. Dalībnieku skaits ir pieaudzis no 2300 dalībniekiem 2009. gadā līdz 4300 2011. gadā un šogad sasniegs 5000 dalībnieku. Viens no mūsu svarīgākajiem produktiem ir Eiropas policijas apmaiņas programma, kas uh, ir balstīta Stokholmas programmu, un tā ir pieaugs no 50 dalībniekiem 2009. gadā līdz 299 dalībniekiem 2011. gadā. Un, uh, protams, ka mēs prognozējam pieaugumu arī 2012. gadā. Šobrīd programmu pilnībā finansē CEPOL. Savukārt līdz 2010. gadam to finansēja, e, tas tika finansēts ar īpašu komisijas subsīdiju palīdzību. Dalībnieki ir novērtējuši programmu kā labu vai ļoti labu, e, un rādītājs ir 98,4%. Mēs nodrošinām jaunas izglītības iespējas Eiropas tiesības sargājošās kopienas dalībniekiem. Mēs izmantojam jaunas mācību metodas un piedāvājam vairāk mācību iespēju. 2012. gadā virtuālo studentu skaits, kuri piedalījās uh, internetā aktivitātēs, pārspēja tradicionālos uh, studentu skaitu. Proti, tas bija 3016 studentu uh, interneta aktivitātēm un 1497 dalībnieki parastajiem kursiem. CEPOL lietotāju skaits, elektroniskā tīkla skaits pieauga no 2000 eh, dalībniekiem 2009. gadā līdz 12 tūkstošiem 2012. gadā. Mūsu uh, kopējais da darbības budžets ir palicis stabils, uh, kas ir uh, palicis 8 miljonu eiro līmenī. Mums, mēs esam pieaicinājuši piecus papildu nacionālos ekspertus, kas mums uh, palīdz, uh, un mēs sadarbojamies ar nacionālajām ap, ap, apmācību iestādēm. Šobrīd mūsu apmācības uh, pieeja ir pilnībā integrētā es institucionālajā ietvarā. Ievērojama mūsu aktivitāšu daļa ir balstīta uz jauno policijas ciklu smagu un organizēto noziegumu apkarošanai un uz daudzām citām mēs politiskajām nostādnēm. Mēs esam noteikuši vairākas prioritārās jomas, kas, uh, un mēs arī organizējam uh, elastīgus, uh, elastīgus kursus uh, uz vietas, nodošanām tiešsaistes moduļus, tīmekļu seminārus un sadarbojamies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un eh, dažādām citām aģentūrām. Tomēr to, ko neprāda statistika, ir tas, eh, eh, ir cepo milzīgā nozīme prakses saskaņošanā un Eiropas policijas pakalpojumu kultūras attīstīšanā. Un tagad mēs varam runāt par uh, mūsu aģentūras uzdevumiem. Kādi tie ir? Policistu apmācība pēdējā laikā uh, ir uh, uh, kļuvusi daudz profesionālāka. Pretstatā militārajai apmācībai policijas spēki nenodrošināja institucionalizētu apmācību uh, vēl līdz pagājušajam gadsimtam. Uh, organizēta apmācība sākās 1960. gados, tātad eh, vē, šī vēsture nav sanāka par 50 gadiem. Tomēr joprojām pārsvarā eh, apmācība ir eh, nu, tāda praktiskā apmācība darba procesā ļoti bieži tiek izmantoti termini apmācība un izglītība, kas eh, kā sinonīmi, tomēr te ir ievērojams atšķirības. Apmācību var definēt kā eh, noteikti tehnisko prasmju attīstīšana konkrētu uzdevumu veikšanai. Izglītība savukārt eh, palīdz attīstīt prātu, raksturu, fiziskās spējas. Un tādējādi tas ir daudz plašāks jēdziens, un te ir uzsvers kritisko domāšanu un problēmu risināšanu. Šajā kontekstā es vēlos runāt par policijas eh, apmācību no izglītojošās perspektīvas. Globālajā sabiedrībā policijas darbam ir eh, jāatspoguļo sociālās, ekonomiskās un politiskās realitātes izmaiņas. Atvērtība un dialogs ar sabiedrību ir eh, ārkārtīgi svarīgi aspekti. Un mums ir jāņem vērā cilvēktiesība aspekts. Un jāuztur dialogs ar sabiedrību. E, kādas ir sabiedrības vajadzības šajā jomā? Tādēļ policijas, e, policijas apmācība ievērojami ļoti atšķiras no militārās apmācības jo eh, te eh, tās aptvērums ir daudz plašāks. Atvērtība un, atvēr, un eh, gatavība uz dialogu piepra, nozīmē, ka ir vajadzīgs daudz plašāks kompetenču klāsts. Zinātnes un pētniecības metožu izmantošana modernajā policijas apmācībā arī ir svarīgs uzdevums. Ar to es nevēlos teikt, ka izglītības aspektam vienmēr jābūt Eh, jābūt dominējošajam salīdzinājumā citiem aspektiem. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars un jānodrošina, jānodrošina to sādarbība. Es, protams, apzinos, ka ekonomisko grūtību eh, un um, krīzes laikā nozīmē katram eiro un uh, ir jāpanāk lielāka efektivitāte. Tomēr mēs riskējam ar to, ka tad, ja mēs koncentrējamies tikai uz eh, ietaupījumiem, tad ilgtermiņā tas var nesniegt uh, eh, augstāku efektivitāti. Policijas spēki Eiropā eh, arī ir saskārušies ar taupības pasākumiem, un apmācībai kļu, tiek atvēlēts arvien mazāk līdzekļu. Nacionālajā apmācības institūti š, e, bieži vien nenodrošina nepieciešamos kursus. Tas nozīmē, ka e, neviens kādēļ neapsolvē apmācības institūtus un netiek nodrošināts pietiekami daudz līdzekļu praktiskajai apmācībai. Es līmenī tiesībsargājošo iestāžu rīcībā ties, e, sad, policijas un tiesību iestāžu sadarbības jomā krimināla jautājumos pieejamais instrumentu kopums pa, pastāvīgi paplašinās, tomēr tas netiek izmantots optimālajā līmenī. Pastāv konkrēts risks, ka eh, policijas eh, virsniekiem būs daudz mazāk izglītības eh, iespēju. Un šeit daudz, šeit daudz lielāka, nu, šeit pieaugs policijas sadarbības un integrācijas nozīme. Tas nozīmē, ka pilsoņi saņems daudz sliktākas kvalitātes policijas pakalpojumus. CEPOL ir īpašais aģentūra, kam ir jāsekmē policijas sadarbība ar uh, eh, caur mācīšanos. Mēs nevaram atbildēt, eh, atrisināt visas problēmas, tomēr mēs varam sekmēt to uh, atrisināšanu. Eiropas policijas apmācībai ir nepieciešams investīcijas. Un tādēļ organizatoriskie aspekti ir sekundāri. Ja tiek saglabāta mūsu autonomija un ekonomiskā dzīvotspēja. Visbeidzot, es ceru, ka turpmāko mēnešu laikā mums būs iespēja diskutēt par to, kā Eiropas Savienība var uh, labāk atbalst, eh, labāk, nodrošināt labāku policis, policistu apmācību. Esmu pārliecināts, ka komisijas paziņojums par Eiropas apmācības programmu nodrošinās platformu šajām, šīm diskusijām. Un komiteja mums palīdzēs šajā dialogā. Paldies par uzmanību un, ja jums ir kādi jautājumi, es uz tiem labprāt atbildēšu. Paldies, paldies par šo prezentāciju. Un tagad lūdzu Prībekungs. Un tad pēc tam uzklausīsim deputātus. Lūdzu. Thank you very much for... Paldies, priekšsēdētāji. Tieslietu un iekšlietu jomā mums darbojas vairākas aģentūras, un CEPOL ir ārkārtīgi svarīga, neliela, bet svarīga aģentūra. Un tā palīdz mums operacionālā līmenī nodrošināt mūsu politikas un CEPOL un CEPOL tīkls spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu, lai nodrošinātu profesionālu apmācību tiesība aizsardzības iestāžu profesionāļiem. Eiropas parlaments, protams, jau ir norādījis, ka aģentūrē bijušas problēmas, un šobrīd uh, ir uh, rasti risinājumi kopš 2010. gada uh, CEPOL pārvalde ir meklējusi risinājumus un ieviesusi gatavs. Tāpēc vēlos pateikties mūsu direktoram, pateikt, ka tiešām ir uh, lielisks darbs padarīts turpmākajā iepriekšējos gados. Komisija nepārtraukti ir atbalstījusi CEPOL un CEPOL darbību tā, lai varētu uh, sasniegt Stokholmas programmas mērķus. Stokholmas programmas mērķi ir uh, veicināt un stiprināt Eiropas Savienības uh, tiesība aizsardzības iestādes tā, lai varētu uh, palīdzēt pildīt tā, savus pienākumus. Ir dažāda veida programmas, policijas apmācības programmas, apmācības, po, policijas apmaiņas programmas, arī apmācības programmas, un visas šīs programmas šobrīd jau darbojas. Es ļoti uzmanīgi klausījos arī, kā jūs paskaidrojat, ka ir atšķirības starp apmācību un izglītību, un izglītību, un būtu nepieciešams arī nodrošināt izglītību, tieši, ja vien es pareizi sapratu, kā jūs te pieminējat šo atšķirību. Un tiek, varam pamanīt arī um, tādu iedvesmu mums attiecībā uz Eiropas apmācības uh, programmu, kurā būs arī policijas apmācības elementi, kas tiks īstenoti Eiropas Savienības līmenī. Ir Mm, apmācības elementi, kas ir saistīti ar jauniem izaicinājumiem, piemēram, kibernoziegumi, un ir paredzēts atbalsts arī Eiropas Savienības policijas misijām krīzes situācijās, krīzes teritorijās. Tāpēc es tiešām esmu pateicīgs CEPOL par paveikto darbu un CEPOL direktoram un, protams, arī darbiniekiem runājot par paveikto pēdējos gados. Nālos arī jūs informētu, par pārdomām, kas šobrīd uh, tiek paustas komisijā, runājot par jaunatīsisko pamatu Eiropolu un Cepalu. Un, kā jau teicu, šobrīd notiek tāds pārdomas diskusijas, pagaidām lēmumu vēl nav, un mēs plānojam nākt klajā ar jaunu priekšlikumu par tiesisko pamatu uh, šīm abām aģentūrām. Un tas būs saistīts arī ar Eiropas uh, apmācības programmas ieviešanu. Protams, būs nepieciešams vēl laiks, lai varētu pabeigt šo priekšlikumu izstrādi. Viens no iemesliem ir tas, ka mēs domājam tagad par to, tagad ir uh, dažāda veida pārdomas, vai būtu prātīgi apvienot Eiropolu un Cepalu. Un kā jūs noteikti esat informēti, ir pieņemta kopīga pieeja, tā ir kopīgi tādēļ, ka institūcijas varēja vienoties tieši komisija padome un parlaments attiecībā uz aģentūru pārvaldību, un pamat ideja ir šāda, ka tās aģentūras, kas ir nelielas, ka varbūt labāk šīs aģentūras apvienot, tā lai varētu ietaupīt administratīvās izmaksas. Bet šīs pārdomas, šīs diskusijas šobrīd notiek, Rezultāts vēl nav noteikts, bet es noteikti gribēju jūs informēt par šo faktu. Turpinot sarunas un pārdomas, nekādā gadījumā nevēlos teikt, ka, ka līdz ar to Eiropas policijas speciālistu apmācība tagad būs mazāk svarīga, tieši pretēji. Un, ja notiks aģentūru apvienošana, tad tas notiks ar nosacījumu, kas nodrošina, lai tiesība aizsardzības speciālistu apmācība noteikti turpinātos un tā, lai nekādā gadījumā nepazustu tā šādā lielākā aģentūrā un attiecīgi būtu noteikti attiecīgi pārvaldības un administrēšanas aspekti tā, lai apmācības programmas tiktu saglabātas, lai būtu tā nodalīts un skaidri noteikts, noteikts ka tā ir prioritāra joma arī Eiropol. Gribēju jums, jūs par to informēt, kas šobrīd tiek diskutēts, bet vēlreiz teikšu, kā tieši šī kopīgā pieeja, ko trīs institūcijas nolēma, arī tieši tādēļ notiek šobrīd šādas sarunas – jo mērķis ir nodrošināt ietaupījumu administratīviem resursiem nu, tieši attiecībā uz mazām aģentūrām. Lielas paldies Prīvē kungam, un tagad lūdzu varam diskutēt. Diez demera, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Sākumā es gribētu teikt atzinīgus vārdus tieši Banfī kungam. Vēlos pateikties viņam par paveikto darbu un par uh, viņa atdevi. Tie nav tikai tukši vārdi, bet uh, šo sakot es uh, aprakstu realitāti. Ban Atsimekli pagaidiet, Banfīkungs meklē vēl austiņus un arī meklē pareizo kanālu, kur klausīties. Banfīkungs es eh, stāstīju un teicu tikai labus eh, vārdus par eh, jūsu paveikto darbu un arī par jūsu menedžmenta spējām. Un tas nav tādēļ, ka gribēju būt pieklājīgs un laipns, bet gan tādēļ, ka tas atbilst realitātei. Uh, Jūs varbūt dzirdējāt tikai daļu, bet vēlos vēlreiz atkārtot, ka um, tiešām ļoti augstu vērtēju to, ko esat paveicis. Vēlos izteikt pāris komentārus. Eiropas parlaments uh, ne tikai tāds patīkams vārds saka, kā Prības kungs to tikko darīja. Parlamentā mēs varbūt esam nu no tādi tiešāki un lietas uh, saucam īstajos vārdos, un tādēļ esmu norūpējies. Esmu norūpējies par uh, Eiropas uh, policijas akadēmijas nākotni. Jūs runājat par tādu pārdomu fāzi. Arī es gribu dot savu ieguldījumu, lai šīs pārdomas. Uh, virzītu tālāk. Es domāju, ka šodien mēs stāvam CEPOL, nu, burtiski tādā kā likvidēšanas priekšā komisija ir runājusi par šo iespēju, un es gribu šo iespēju noraidīt. Ļoti skaidri es gribu šo iespēju noraidīt, proti iespēju, ka CEPOL tiek savienots un apvienots ar Eiropolu. It īpaši arī tādēļ, ka tas tiek attaisnots ar šo samērā šausmīgo vārdu ietaupīšanu, drošību nevar drošībai nevar likt vienādības zīme ar ietaupīšanu. Ja CEPOL tiktu integrēts Eiropol, es to absolūti noraidu, bet ja par to, kā par iespēju tiek runāts, tad Eiro polam jābūt ne tikai instrumentiem, lai tieši saistē caur virtuālo vidu, vidi um, apmācīt cilvēks, bet arī uh, tam tad ir nepieciešams budžets. Un kur tad ir šis uh, ietaupījums? Tātad, ja mēs uh, zinām, ka no akmeņiem necep maizi, kur tad ir šī uh, ieguvuma mērķis un, un iespēja. Prības kungs, priekšsēdētāja kungs, jūs atcerēsieties, ka pirms septiņiem gadiem padomu pieņēma lēmumu. Es to varu teikt kā deputāts. Un uzsver to, ka apmācība tieši drošības jomā ir absolūti nepieciešama. Gribu uzreiz arī piebilst, ka šīs apmācības atšķirībā no tā, ko direktors Banfī teica, ir ne tikai laba un nāk par labu daudzām dalībvalstīm, bet gan jārunā par šo apmācību kā par īpaši labu, par izcilu. Par ko es runāju? Es runāju būtībā par to, ka visdrīzāk būs tā, ka mēs cepolu burtiski tā kā pēdējā gaitā izvadīsim, lai arī šīs apmācības iespējas un Eiropol uh, apmācības kompetences valstoties uz uh, jauno regulu nemaz uh, nav. Un šī virtuālā uh, apmācība, kas ir ļoti skaidri aprakstīta, tā šad tad varētu notikt un tad varētu attīstīt kaut kādas metodas un prakses, lai varētu noturēt šādus seminārus, nu, piemēram, ģenerāla direkcijā HOM. Tad mēs patiešām varētu kaut ko ietaupīt. Nemaz nemaskējot kādu realitāti, kas ir ļoti satraucoša un kas um, tiek uh, netiek skaidri pieminēta. Otrs punkts, par ko es vēlos runāt, cepel ir ļoti liederīgs, un īpaši liederīgs bija pēdējo gadu laikā, sākot no 2010. gada darbs ir ļoti efektīvs, skaitļi eh, runā paši par sevi, arī dalībnieki to ir konstatējuši. Taču eh, komisija to vērtē atšķirīgi. Nu, tas ir mans novērtējums komisija, lai ietaupītu, vēlas vienu apmācības aģentūru ja iesaistīt citā, nepiešķirot Eiropolu atsevišķu līdzekļus. Un tas ir tas būtiskais punkts, un es vēlos to kritizēt, un es to ļoti skaidri noraidu. Priekšstādātā kungs, bet vai ir kādas alternatīvas? Apmācības process nacionālā līmenī, protams, eksistē. Un, piemēram, manā dzimtajā pilsētā arī ir ļoti laba tāda skola. Un uh, vēl uh, gribu uh, informēt Banfī kungu un Prības kungu, ka labākās izglītības programmas nacionālajās uh, skolās ir ne tikai pamat uh, apmācības jomā, bet arī tad, kad runa iet par iekšējo attīstību un apmācību. Es domāju, ka jārunā ļoti skaidra valoda, jāķers vērsim pie ragiem, un es domāju, ka Brībiskungs, jums nekādas pārdomas fāzes nav nepieciešams, jūs jau visu esat izdomājuši. Tas jautājums ir tiešām tāds ļoti uh, kompleks, jo um, balstoties uz Stokholmas programmu un rīcības uh, plāna, mums šeit ir vienādība. No vienas puses padomas lēmums, un no otras puses tas, ko saka Lisabonas līgums. Un šeit ir ļoti skaidri jārunā par Eiropolu. Es ļoti labprāt varu diskutēt, bet es gluži vienkārši neticu, ka Eiropola ir kompetence policijas apmācībā un ka tas ir nepieciešams. Es tā nedomāju, un es nedomāju, ka tam jānotiek arī tieši saitē. Paldies! Paldies tagad Gandas kundze! Paldies! tiešām bija interesanti pēdējo gadu laikā skatīties. Pēc tam, kad 2010. gadā mums bija diezgan problemātiska diskusija attiecību uz saistību izpildi un arī bija problēmas 2008. gadā, tagad varam redzēt, ka jā, tiešām pārvaldība tiek nodrošināta augstā līmenī. Bija arī interesanti paklausīties, ko teica Prībekungs. Viņš, viņš ir tā persona, kas uh, eh, Banfī kungu apsveica ar labu darbu. Jā, es paklausījos arī par šīm diskusijām vai pārdomām, ko jūs pieminējāt, un biju pārsteigta, un arī ļoti īsi, ļoti ātri izskatīju pētījumu, kas uh, bija tikko pabeigts, pavisam nesen bija šis pētījums, nebija, protams, laika, lai izlasītu pilnīgi visu, bet vienkārši gribēju paskatīties kopsavilkumu, un tur bija runāts par dažādu veidu variantiem. Bija skaidri, uh, pateikt, ka šāda veida apvienošana nepalīdzēs ietaupīt, jo šādā veidā tiks mazināta apmācības efektivitāte. Un ilgtermiņa perspektīvā īstenībā tā, tas nemaz nav ietaupījums, bet ņemot vērā to, ka efektivitāte samazināsies, tā ir vienkārši naudas nelietīga, nepareiza izmantošana. Tāpēc arī uh, ir paredzēta cits, eh, varbūt ir paredzēts cits pētījums, vai ir, ir jau iznācis cits pētījums, tad, tad kādēļ notiek šīs pārdomas? Jo pētījums ir, un pētījumā ir teikts, ka šeit nebūs nekāda veida ietaupījuma, kā jūs pieminējat, ka, nu, ka, kas ir pārdomu pamats. Un cik es arī zinu, dalība valsts arī neatbalsta apvienošanu. Es ļoti īsi aprunājos ar dažiem kolēģiem, un cik man ir zināms, ka arī dalība valstis atbalstīja cepolu izveidi. Arī parlaments atbalstīja cepolu izveidi, tāpēc es tiešām ar lielu interesi uzklausītu argumentāciju, kas ir plašākā par šo uh, tūredzīgo risinājumu, ka it kā mēs varētu ietaupīt naudu turpmākajos mēnešos, taču ilgtermiņā mēs varētu daudz ko zaudēt ar šāda veida apvienošanu. Tas, ko jūs teicāt, jā, ka šobrīd notiek tikai tāds pārdomu process, jūs vienkārši pārbaudāt šādu ideju. Es tiešām ceru, ka vajadzības gadījumā jūs varēsiet arī mainīt savu viedokli. Jo, nu, manuprāt, tas būtu diezgan bīstams process, un diez vai mūsu komiteja atbalstīs šo ideju. Jā, es dzirdēju arī no, no tā, ko teica kolēģis. Nedomāju, ka mēs atbalstīsim. Paldies. Madame Mathieu. Lielas paldies, Maķie kundze. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Un paldies, priekšsēdētājkungs. Nu, sākumā arī es gribētu Banfī kungu sveikt par visiem tiem centieniem, kādus viņš ir īstenojis uzņemoties šo amatu sepal. Viņš ir ļoti intensīvi strādājis, lai atjaunot šīs aģentūras darbu. Kad viņš sāka strādāt nu, budžeta ziņā un reputācijas ziņā, šīs aģentūras stāvoklis bija ļoti slikts. Un, protams, ka tas ir nozīmīgi, un šis jautājums ir nozīmīgs, kā arī izglītības ziņā. Iepriekšējais um, direktors um, neveic labu savus uh, pienākums, arī personāla pārvaldība nebija veiksmīga, nu, praktiski visās jomās. Tad ir Banfikungs, es gribu teikt jums tiešām tāds ļoti atzinīgs vārdus, jo jūs ļoti efektīvi visās līmeņos esat strādājis. Un tas ir noticis ļoti īsā uh, laikā, jo mēs atteicām budžeta pieņemšanu 200, 2010. gadā. Uh, es uh, nekļūdos, un uh, šodien mēs redzam situāciju 2012. gada beigās. Šī aģentūra ir atzīta, un uh, tās kompetence ir atzīta, personāla pārvaldība ir ļoti laba, un Pribiskungs paziņo šodien, nu, ne īsti paziņo, jūs tā um, mēģināt, nu, mūs vest nu, teiksim tā, mūs neinformēt, komisija ir pieņēmusi lēmumu apvienot aģentūras, un jūs še kuģojat cauri tādiem ūdeņiem. Es gribu teikt, ka es absolūti nepiekrītu komisijas priekšlikumam daudz iemeslu dēļ. Šī aģentūra pat labam ir atsākusi labi strādāt, tā ir efektīva, kad skatāmies uz skaidriem 213. Uh, uh, dalībnieku agrāk un 5000 šodien. Skatāmies uz interneta tīklu vairāk nekā 12000 dalībnieku un tādēļ, kādēļ ir tik liels pieprasījums pēc izglītības no dalību valstīm. Mēs zinām, ka uh, padome. Uh, Nu, griba šīs aģentūras, kas būtu ļoti uh, efektīvas, tātad no visām pusēm ir šis uh, darbs veikts un skatoties uz budžetu, arī budžets ir ļoti efektīvs, jo mēs redzam, ka pieaugums ir minimāls. Un mēs redzam, ka tas ir uh, ļoti nozīmīgs darba grupas. Uh, un arī um, pārvaldības uh, menedžments uh, rēķini netika uh, iesniegt, bet Banfīkungs uh, visu izmainīja. Un šī tāda ļoti ekonomiska darbība uh, Eiropas uh, budžetam, un jūs pieņemt lēmumu, tad praktiski nav arī problēma ar uh, mītnes vietu. Briti, uh, protams, gribēs opt-out uh, risinājumu, tas ir zināms, un tas uh, apmienās visas puses. Tāpat arī Hāgā ir kapacitāte to uzņemt, nu praktiski vairs nav tādas. Uh, tāda domstarpība, un tādēļ jautājums, kādēļ komisija pēkšņi tad, kad tā gribēja būtībā sepola aģentūru stiprināt pirms neilga lauka, un tagad dalībvalsts uz uh, atbalsta sepola, jo tā ir ļoti efektīva un um, labi strādājoša, arī parlaments vēlas atbalstīt set, un pēkšņi komisārs ja atkāpjas no policistu apmācības. Malstrams kundze ir pieņēmus lēmumu ceļa vidū pārtraukt policistu apmācību, un es gribētu, lai Malstrams kundze skaidro savu pozīciju. Paldies! Paldies tagad Morvai kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu ungāru valodā un gribu uh, Ferenc Banfikungu sveikt Ungāru valodā. Viņš ir Sepal direktors. Esmu ļoti lepna, ka Ungāru eksperts uh, strādā uh, un vada šo uh, institūtu. Esmu ļoti mm, iepriecināta arī par to, ka Budapeštā šis uh, institūts ir uh, izvietots uh, Busarvienī ielā, kur pagāja mana bērnība bet Eiropas pilsonis, protams, neinteresēs par manu bērnību. Tie, kas uh, uzklausīja uh, Banfikunga teikto un kas uh, klausās mūsu diskusijas internetā, ir īpaši iepriecināti par to, ka tieši Ungāru um, speciālists vada policijas akadēmija, proti Cepola direktors ir, diemžēl, ļoti maz cilvēku tagad ir zālē, bet Ungārijā ļoti daudz ir vīlušies. Vīlušies tādēļ, ka policijas darbs nav pietiekami efektīvs. Un visi cer, ka beidzot beidosim un atbalstīsim tādu spēcīgu policiju, kas aizstāv pilsoņus no noziedzniekiem. Jūs esat samazinājis jūsu budžetu par ceturdaļu, un, protams, ka tas uh, ir iepriecinoši, to uh, atzinīgi vērtē arī uh, Eiropas pilsoņi. Un um, es gribētu jums, kā juristam, uzdot jautājumu, kā jūs ikdienā strādājat, kā šī uh, akadēmija ikdienā darbojas, kā tāds ir šis darbs. Paraudzīsimies uz pāris tādām konkrētām darbības jomām, kā ir organizēta apmācība. Jūs runājat par cilvēku tirdzniecību, sieviešu tirdzniecību, par to, ka tā ir prioritāte policijas apmācības darbā. Akadēmijas mītnes vieta ir Ungārija. Un Ungārijai šie temati ir ļoti sašķīti un arī um, savā ziņā bēdīgi Amsterdamā. Uh, kvartālos, kur tiek sniegti seks pakalpojumi, strādā ļoti daudz sieviešu no Austrum Eiropas, arī no Ungārijas. Sievietes ir cil cilvēku, respektīvi sieviešu tirdzniecības upuri. Kā strādā jūsu um, akadēmija, kāda ir mācība plāna, kā jūs praktiski strādājat, kā jūs uh, zināšanas, kuras iegūstat teorētiski, kā var to īstenot praktiski. Uh, Vardarbība pret sievietēm, vardarbība ģimenē, vardarbība attiecībās arī ir vēl viena tēma, kurā ir nepieciešams daudz zināšanu, un arī Eiropas parlaments šos jautājumus skata. Kā izskatās izglītība šajās jomās, vai jūs varētu uh, minēt kādus konkrētus piemērus? dalībvalsts, kas nav tādā ļoti labā situācijā, proti jaunās dalībvalstis, saskars ar vardarbības problēmu, it īpaši lauku reģionos, mazās pilsētās, arī Dienvidē Eiropā. Tas ir saistīts arī to, ka cilvēki, kas strādā lauksaimniecībā ikdienu, cīnās par izdzīvošanu, viņiem zogu daudz, ko viņiem nozog arī dzīvniekus. Un tas ir tāds fenomens, kas uh, bieži ir redzams. Bez tam mēs nemaz neesam runājuši par eh, ielaušanos. Tās ir krimināls noziedzīgas aktivitātes saistītas ar vārdarbību, un tas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi, jo ļoti daudziem arī uh, lauku reģionos jāpaliek mājās, jāuzmana mājas. Nākošās, nākošais jautājums ir pulcēšanās tiesības policijas uh, uzbrukumi un uh, brutālā rīcība. Ir jāpiemina, zinām, ka 2006. gadā Ungārijā demonstranti, kas mierīgi uh, demonstrēja šīs demokrātijas, demonstrācijas tika apspiestas ļoti brutāli, demonstranti izdzenāti un to veica policija. Vai jūs izdarat kādus secinājumus uh, pēc šiem noteikumiem, kurus jūs izmantojat izglītības procesā? Jūs pieminējāt to, ka jūsu institūts ir arī zinātnes uh, darba aizsācējs Eiropas Savienības vēsturē. Cerams, uh, nebūs vairs šādu tādu brutālu uzbrukumu ko policija īsteno un ko jūs domājat darīt, lai šādā veidā policija nekad vairs Eiropā nedarbotos? Vai jūs varat eh, minēt pāris piemērus par jūsu ikdienas eh, dzīvi? Paldies, tagad lūdzu Makedāras kundze. Lūdzu. Lūdzu, Makatēras kundze. Paldies priekšsēdētē. Pirmkārt, vēlos pateikties gan Prībe kungu, gan arī uh, Banfi kungu par to, ka viņi ieradās pie mums un stāstīja par, uh, par šo svarīgo uh, aģentūru. Uh, tā kā esmu ievēlēta deputāte, mani tiešām vairāk interesē, kādi ir mērķi, kas ir izvirzīti aģentūrē un cik lielā mērā tie ir panākti. Tas ir, man tas ir interesantāk nekā struktūrā. Un kad es lasu uh, šeit informācija par to, ka Eiropas policijas koledža nav apmācības institūcija, bet drīzāk sadarbības iestādē, nu, īstenībā, ja tas tā būtu, tad e, apvienotajā karalistē īstenībā e, tas būtu pretrunā ar tiesību aktiem. Sanāk, ka koledža, kas apmācības iestāde nemāca neko. Un man šeit rodas zināmas bažas. Jo ideja par to, ka CEPOL izstrādā uh, maģistra grāda programmu par policijas sadarbību. Manuprāt, labāk būtu, lai mēs strādātu pie programmām, kas ir saistīts pie, saistīt pie, ar policijas pamatdarbību, nevis ar policijas sadarbību. Manuprāt, mēs vienkārši strādājam ar kārtējiem birokrātiskiem aspektiem, nevis apkarojam noziedzību. Jau tika runāts par to, ka mums ir lielas problēmas Eiropā ar cilvēku tirzniecību, un vakar šajā komitejā mēs diskutējam par bērnu tirzniecību. Un ka ir lielas problēmas, lai skaidri redzētu, kāda, ka, ka, kurš bērns ir patvēruma meklētājs un kurš bērns ir tirzniecības, cilvēku tirzniecības upuris. Un uh, šī situācija ir ļoti nopietna. Turklāt tā skār daudzas valstis. Būtu ļoti labi tiešām strādāt pie šādām programmām. Kā Eiropas parlaments, mēs esam izveidojuši īpašu komiteju, kas strādā pie korupcijas, apkarošanas, uh, organizētās noziedzības apkarošanas un uh, naudas atmazgāšanas aspektiem. Un, manuprāt, būtu ļoti labi, uh, ja eksistētu apmācība šajos jautājumos visās dalībvalstīs. Es gribētu zināt jūsu viedokli par to, kā mēs tik tiešām varam koncentrēties uh, savā darbībā uz svarīgiem elementiem, kas ir saistīti ar noziedzības apkarošanu. Un ne tik ļoti uh, domāt pie tā, kā mēs varam vēl paplašināt savas darbības attiecībā uz kādu īpašu kvalifikācijas vai grāda izveidi attiecībā uz uh, sadarbību. Manuprāt, labāk ir apmācīt nekā sadarboties. Tagad lūdzu Himenes kundze. E, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribu pateikties uh, Bonfī kungam un arī Prības kungam par teikto. Esmu referente ziņojumā par uh, noziegumu upuriem. Uh, šis ziņojums tika uh, pieņemts septembrī. Uzklausījām arī komisāri Redingu. Viņa ir bijusi arī ļoti aktīva šajā jomā. Eiropā būtībā ir 75 uh, tūkstoši upuru uh, noziegumiem un ļoti uh, nozīmīga uh, mana ziņojuma daļa bija veltīta uh, upuru pirmajam uh, kontaktam ar policiju. Policijas pārstāvjiem jābūt ļoti labi uh, izglītotiem, pilnīgi vienalga, kurā Eiropas valstī tas uh, ir. Izglītības līmenim ir jābūt ļoti augstam. Tas ir nozīmīgi. Gluži vien, vienkārši tādēļ, lai uh, labi veidotos šie kontakti. Un nedrīkst būt nekādu tādu ļoti lielu atšķirību. Es gribu atsākties arī uz Stokholmas programmu. Tāpat pieminēšu to, ka Policijas akadēmijas uzdevums ir ļoti nozīmīgs. Komisija un uh, parlaments aktīvi strādā parlamentā. Um, ziņojums tika pieņemts ar 660 balsu uh, vairākumu. Mums ir jārūpējas par upuriem, par uh, um, nepilngadīgiem par um, vardarbības upuriem. Mums jānovērš ir dzimumu uh, līdztiesības pārkāpumu un jārīkojas aktīvi pilnīgi vienalga, par kādu noziegumu veidu mēs runājam. Un ir um, jātīst situācija tā, lai uh, tie, kas vēršas policijā, lai attieksme pret viņiem būtu arī korekta ir jārunā arī par to, ka policistiem tieši ir mm, jāzina, kāda attieksme ir mm, nepieciešama mm, un kā jāpalīdz upurim. Policijai Eiropā jābūt labi izglītotai, un to nedrīkst atstāt tikai nacionālā līmenī. Dažās valstīs tas varbūt ir labi, bet standartiem jābūt augstiem visur. Šo jautājumu nedrīkst tā vieglprātīgi skatīt un jāraugās, kā varētu uzlabot situāciju šajā jomā. Paldies! Members. Redzu, ka visi deputāti, kuri vēlējās izteikties, tik vēlu vakarā to ir izdarījuši, tādēļ varbūt mēs varētu noslēgt šo diskusiju un dosim vārdu Banfikungam un Prībeskungam. Banfikungs, jums vārds pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām eh, es vēlos teikt kaut ko ļoti personīgu. 2010. gadā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es ienācu Eiropas parlamenta ēkā. Un tas bija tāds ļoti satraucošs mirklis. Un man likās, ka ir piepildījies liels sapnis manā dzīvē. Pēc pirmās <clears throat> uzklausīšanas komitejā, kas bija atbildīga par budžeta kontroli, es uh, biju ļoti skumjš un vīlies, jo tas nebija tas sapnis, ko es biju izsapņojis. Pēc gandrīz trim gadiem man ir radusies sajūta, un es esmu sapratis, kādēļ es gribēju uh, būt Eiropas parlamentā. Šodien es dzirdēju labus vārdus. Un paldies kolēģiem, kurus tos uh, teikuši. Un pat vēlos pateikties arī kolēģiem, kas uh, darbojas uh, policijas koledžā un 27. Eiropas Savienības dalību valstīs, nodrošinot, ārkārtīgi profesionālu atbalstu Eiropas tiesību sargājušo iestāžu darbinieku apmācībā, un viņi arī ir pelnījuši šos labos vārdus. Pirmais, ko es darīšu rīt, ir, es padalīšos šajā pozitīvajās atsauksmēs ar saviem kolēģiem. Mēs neesam ideāli, un es neesmu ieradies, lai radītu sajūtu, ka Eiropas policijas akadēmija ir ideāla. Nē, tā nebūtu nav. Tomēr esmu ārkārtīgi pateicīgs arī par kritiskajām piezīmēm un ieteikumiem, eh, kas tika adresēti man. Liels paldies! Tā ir garantīta tām, ka, ka eh, izmeklēšanas eh, komanda, grupa iepazīsies ar, ar, Eiropas, ar Eiropas policijas akadēmijas darbu un palīdzēs mums progresēt. Vēlos atbildēt uz at vairākiem konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Eiropas policijas akadēmija kopš 2010. gada ir, ir eh, strādājis pie apmācību vajadzību noteikšanas un paplašināšanas kopā ar Nacionālajiem apmācības institūtiem. Un es simtprocentīgi piekrītu ar tam secinājumam, ka šie institūti ir ārkārtīgi profesionāli un ārkārtīgi, eh, ārkārtīgi, ārkārtīgi nopietni uztver savus pienākumus. CEPOL un šie institūti sadarbojas, un tas bija 2001. gada lēmums, kas nav mainījies līdz pat šai dienai. Atbalstam ir jā, jā, jātiecas eh, uz eh, nacionālajiem apmācības institūtiem. Cepolis pats par sevi nav skolotāji. Eh, tie ir cilvēki, kas ir pieejami nacionālā līmenī. Ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropas tiesību sargājošo uh, iestāžu darbinieku apmācību, tad mums ir jāņem vērā dažād, dažādība. Un Uh, ir jāizmanto nacionālo apmācības tīklu uh, priekšrocības. Lēmums par to, kas notiks Eiropas Policijas akadēmija nākotnē, ir parlamentā padomas un komisijas rokās. Mans vienīgais lūgums ir tās, lai risinājums sniegtu pievienoto vērtību un uzlabotu Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Runājot par sistemātisku apmācības izvērtēšanu, mums ir izdevies, izdevies izveidot eh, noteiktus apmācības eh, portfeļus, piemēram, eh, cilvēku tirdzniecības jomā. Šobrīd CEPOL ir izveidojis visaptverošus apmācības portfeļus vairākās svarīgās jomās. Mums ir modelis tūkst, modulis tūkstoši individiem, kuri ir ieinteresēti attiecīgajā jomā un vēlas uh, iegūt zināšanas Eiropas kontekstā, kāda ir šī problēma, uh, kāds ir jū, tiesiskais ietvers un tā tālāk. Mums ir ap, uh, konkrēti kursi, kad mēs sapulcinām ekspertus, kas ir atbildīgi par, par vienoto izmeklēšanas komandu izveidi lai uh, izmeklētu startautisko kriminālu, kriminālu grupu darbības. Un tad mums ir arī dažādas programmas. Uh, policijas apmaiņas programma. Un uh, tā, viens no tās mērķiem ir tāds, lai, piemēram, eksperts no Francijas, apvienotās karalistes vai citām valstīm spētu izsakot, kāda ir prakse cilvēku tiesniecības apkarošanas jomā citās valstīs. Uh, Attiecībā uz cilvēktiesību aspektiem eh, mēs eh, runājam par to, kā jāizturas pret upuriem, jo sevišķi upuriem, kas eh, tikuši pakļauti cilvēktiedzniecībai. Policijas darbiniekiem ir reizēm ir problēmas, kā izturēties pret upuriem, un mums ir īpaši kursi, kuros viņi to var apgūt. Uh, No strateģiskā viedokļa eh, jūs jautājāt par jaunākajiem notikumiem, eh, par, jaunāk, par, jaunāk, par jaunākajiem sasniegumiem cilvēktiesniecības apkarošanas jomā. Kad komisija piekrita eh, šai, šai, šim stratēģijas projektam, tad CEPOL demonstrēja elastīgumu un organizēja tiešsaistes semināru. Uh, kurā piedalījās cilvēktiesniecības apkarošanas koordinators eh, Europol eh, vadošie darbinieki, Frontex eh, vadošie darbinieki, un tās bija domāts Tātad te varēja piedalīties dažādas iesaistītās puses, lai apspriestu šo stratēģiju tātad no, no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tas parāda, kā mēs veidojam savas aktivitātes, cenšamies tās uzlabot, vienlaicīgi ņemot vērā finanšu aspektus. Kas attiecas uz eh, jaunākajām dalībvalstīm, tad man ir daži komentāri. Un es ceru, ka tad jūs mani sapratīsiet labāk. Negatīvā ietekme uz Nacionālo apmācību, apmācības institūtu budžetu ir uh, dramatiska. Šie apmācības institūti ir ārkārtīgi profesionāli, tomēr ņemiet vērā, ka ir atsevišķas dalību valstis, kur netiek uh, rekrutēti uh, dalībnieki, uh, darbinieki, jo vienkārši nav finanšu resursu. Es pieminēju, ka mums izdevās paaugstināt dalībnieku skaitu mūsu semināros un apmācības, apmācību procesā. Tomēr prie šim nolūkam mums vajadzēja, eh, m, vajadzēja eh, rūpīgi pārdalīt līdzekļus, lai arī tās dalībvalstis, kuras ekonomiski ir eh, neizdevīgākā pozīcijā, varētu nosūtīt savus pārstāvjus uz kursiem. Tādas ir mūsu aktivitātes. Runājot par vardarbību ģimenē. Jā, CEPOL nodarbojas ar šiem jautājumiem. Mums ir e-apmācības modulis, kas ir pieejams visiem reģistrētajiem indivīdiem no Eiropas. Mums ir kopēja mācību programma, un tā ir pieejama 27 dalību valstīm, lai palīdzētu tām saskaņot eh, prakses, īstenot to praksi un iestrādāt to eh, savā apmācību sistēmā. Tāpat arī tas tiek ietverts ap, apmaiņas programmā un regulāri eh, notiek, eh, tiek organizēti kursi par šo tēmu. Tajā pašā laikā vēlos piebilst, ka ir viedokļi, ka eh, par, par, ir iebildumi tam, ka vardarbība ģimenē ir Eiropas policijas akadēmijas tematu klāstā, jautājumu klāstā. Uh, tomēr dalībvalstis ir nolēmušas saglabāt to mūsu darbu kārtībā, jo tas ir cieši saistīts ar cilvēku tiesību pārkāpšanu. Vēlos uzsvērt vēlreiz, ka tīkls, šis sadarbības tīkls nav aģentūras lēmums. Nacionāla apmācības institūtu tīkls ir cepol dibinātāju sākotnējā ideja. Tas bija tas sākuma punkts, ko, no kā mēs sākām darboties. Tad Nacionālā apmācības sistēma Eiropas Savienības pārziņā eh, izmanto priekšrocības, ko sniedz pieredze, prasmes un zināšanas eh, no visām 27 dalību valstīm. Godīgi sakot, ir tādi, kas uzskata, ka ja šī tīklu sistēma, eh, kuri uzskata, ka šī tīkla sistēma varbūt netiek galā ar pašreizējiem izaicinājumiem un varbūt vajadzētu izmantot, izveidot jaunu sistēmu. Uh, Tomēr, kā jau es minēju, CEPOL ir panācis eh, ievērojumu progresu un eh, panācis revolucionāras izmaiņas. Un esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka eh, darbības paplašināšana, ko komisija ierosina, ir ārkārtīgi apsveicama. Es ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, un ja es neesmu to izdarījis, tad atvainojiet. Un es pakomentēšu vēl. Paldies, Banfikungs, par jūsu prezentāciju. Tagad došu vārdu Pribeskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man eh, atkārtot, ka komisija nav vēl pieņēmusi konkrētu lēmumu. Tad lēmums vēl nav pieņemts. Mēs esam diskutējuši komisijas līmenī Tomēr lēmuma vēl nav. Manuprāt, un es mēģināšu paskaidrot, jo varbūt man tas neizdevās iepriekš, mums ir jāapzinās, ka trīs institūcijas, padome, komisija un parlaments ir vienojušies, kā vienkāršot un uzlabot dažādu aģentūru darbību. Ir vairāk kā 30 aģentūra, kā jūs zināt. Un vienā no dokumentiem par vispārējo pieeju tika izlemts samazināt aģentūru skaitu. Un, protams, ka te mēs vairāk, dom mēs vairāk domājam tādas ļoti mazas aģentūras, un tās varbūt pirmās skars šādas, šāda likvidācija. Uh, Mēs cenšamies izvērtēt administratīvo slogu, kas ir nepieciešams, lai šādu aģentūru vai organizāciju pārvaldītu. Mums ir tas viss jāuztver ļoti nopietni. Saskaņā ar vispārējo pieeju mums ir rūpīgi jāizvērtē šī situācija, ne vairāk, ne mazāk. Nav pārsteigums, ka vispārējā pieeja liek, uh, liek atjaunot organizācijas tiesisko pamatu. Pēc uh, vispārējās pieejas apstiprināšanas tiks pārskatītas noteikta organizācija, eh, pārskatīts noteikta organizācija tiesiskais pamats. Tas ir normāls darba process šādās diskusijās. Uh, mēs cenšamies izvērtēt organizāciju konkrētos uzdevumus un izlemt, vai tām ir jāpaliek tādām, kādas tās ir, vai varbūt. Eh, vai varbūt eh, tā ir jāapvieno ar kādu citu organizāciju? Tas ir tas, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies, un tas prasīs laiku. Uh, jau, jau uh, vairākus mēnešus mēs par to diskutējam un kavējamies ar lēmumu, tomēr es domāju, ka līdz gada beigām mums izdosies sniegt konkrētu atbildi. Kad es runāju par taupīšanu, es nedomāju, ka mēs vēlamies vienkārši likvidēt cepo budžetu. Tas bija pārpratums, tā es nemaz nedomāju. mēs varētu ietaupīt varbūt ehm, mainot administratīvo kārtību vai veicot apvienošanas. Eh, tas ir piemērs par, eh, par eh, valdi, kur Banfikungs minēja, kur darbojas daudz efektīvāk un ļauj ietaupīt. Tāpat arī bieži apmācība tiek pretstatīta dažādiem citiem operatīvajiem uzdevumiem noteiktā jomā. Mums ir jāatzīst, ka, piemēram, Frontex gadījumā robežsardzes, robežsardzes e, apmācība ir viens no tās uzdevumiem, un tas būtu pretrunā ar tās mērķi, ja e, policijas uh, ja policijas apmācība tiktu uzticēta, piemēram, Eiropol. Mēs cenšamies visu nodalīt, tomēr mēs uh, apvienos, mēs piedāvāsim apvienošanu un mēģināsim nodrošināt, uh, no, gādāt par to, lai apmācība uh, neciestu no tā, ja gadījumā notiek apvienošana. Bieži, bieži vien apmācība tiek liekta, veikta tajās pašās vietās, kur tiek veikta operatīvie izdevumi, kā, uzdevumi, kā tas ir Frontex gadījumā. Eiropola jau šobrīd īsteno dažādas apmācības aktivitātes, un mēs tās varam paplašināt. Tas ir tas, ko es vēlējos piebilst, lai labāk izskaidrotu kādas pārmaiņas mēs plānojam īstenot. Paldies, saka priekšstādātājs, paldies abiem referentiem. Pateicos Banfikungam, CEPO direktoram. Un es ceru, ka jūsu eiro entuziasmu nesa, nemazinās jūsu viesošanās šeit Eiropas parlamentā. Mēs Libi komitejā ceram, ka eh, spēsim jums palīdzēt